Kristofles kungu, lūdzu, jums vārds. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais parlamenta prezidenta, godātais Eiropas komisijas prezidenta, godātie politisko grupu priekšsēdētāji, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Godātie Eiropas komisijas pārstāvi, dārgie draugi! Man šodien ir ārkārtīgi liels gods un prieks šodien uzstāties Eiropas parlamenta plenārsēdē. Tā ir Eiropas demokrātijas sirds, un es vēlos jums pastāstīt savu redzējumu par Eiropas Savienību un par uh, pirmās Kipras prezidentūras darba prioritātēm. Es vēlos izrādīt un apliecināt savu cieņu Eiropas parlamentam un uh, izteikt atzinību par to, kā jūs iestājaties par uh, to pamatvērtību ievērošanu, uz kurām balstās šī Eiropas Savienība. Es arī vēlos saviem personīgiem draugiem pateikt, ka es ļoti priecājos par to, ka Lisabonas līgums ir padarījis Eiropas parlamentu par uh, likumdošanas dalībnieki, par koplēmumu dalībnieku ļoti daudzās jomās. Tas viss ir stiprinājis Eiropas parlamentu un Eiropas Savienību. Priekšsēdētāja kungs, godātie draugi, Kīpru pirmo reizi pārņēma padomas prezidentūru uz uh, sešiem mēnešiem, pirmo reizi kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Šobrīd Eiropas Savienība atrodas sarežģītā situācijā. Pasaules ekonomikas krīze ir skārusi daudzus dalību valstis Un īpaši liels spiedienu izjūt Eirozonas valstis. Šobrīd tik tiešām ir jāsniedz radikālas atbildes no Eiropas Savienības puses par to, kā risināt šo ekonomikas krīzi. Mums ir no jauna jāpliecina Eiropas Savienības vienotības kurs. Pēc kara radās jauna savienība un tagad mums ir nepieciešama atkal tikpat liela drosme un uh, Eiropas Savienības uh, dibinātāju tālredzību. Mums ir nepieciešams miera, sociālā taisnīguma un attīstības redzējums. Un tas nozīmē, ka mums ir jāizrāda solidaritāte un jārada darboties spējīga Eiropa, labāka Eiropa. To mēs esam parādā Eiropas Savienības dibinātājiem. Un ne tikai to mēs esam parādā mūsu jaunajai paaudzei, bērniem, jauniešiem. Mēs vēlamies radīt labāku Eiropu. Tas ir tāds mērķis, kam var piekrist pavisam noteikti visi eiropieši. Šobrīd mums ir jāatbalsta savu iedzīvotāju un jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai izveidot tādu Eiropas Savienību, kas būtu labāk mūsu pilsoņiem. Savienība, kurā būtu sociāla labklājība, sociāla drošība un izaugsme. Mēs strādāsim ļoti smagi, lai censtos to panākt un lai eh, virzītu uz priekšlikumdošanas darbus un lai dotu savu pienesumu Eiropas Savienības attīstībā. Eiropas Savienība, kas dod tādus redzams rezultāts iedzīvotājiem, ir ļoti būtisks mērķis, un tas ir arī Kipras prezidentūras mērķis šo, šī pusgada laikā. Mēs ceram, ka šajā ziņā mēs izpelnīsimies visu Eiropas Savienības institūciju, tā skaitā Eiropas parlamenta atbalstu. Skaidrs ir tas, ka Eiropas Savienības eh, veidojums arī ir pārdzīvojis vairākas krīzes kopš dibināšanas, bet pašreizējā valūtas un finanšu krīze ir daļa no pasaules finanšu krīzes un visticamāk, ka tās ir vislielākais izaicinājums, ar kuru Eiropas Savienība ir saskārusies kopš dibināšanas laikiem. Labklājība un eh, sociālā situācija līdz ar to Eiropas Savienībā ir īpaši apdraudēts. Ir radušās arī jaunas plaisas institucionālajā veidojumā, un te es domāju par dažādiem pasākumiem, kuri būtu jāīsteno, lai situācija stabilizētu. Tāpēc ir ļoti būtiski runāt arī par Eiropas Savienības uh, Mm, dalībnieku stiprināšanu, jo kopīgiem spēkiem mums savu darbu izdosies labāk panākt. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība veiksmīgi pārvarēs visas grūtības. Eiropas Savienībai gal galā nav arī nekādas citas iespējas. Taisn no šīs krīzes ir jāizkļūst stiprākai. Tā ir krīze, kas diemžēl ir grāvas arī Eiropas Savienības iedzīvotāju uzticību institūcijām. Mēs šo šīs problēmas veiksmīgi varam pārvarēt tikai un vienīgi tad, ja stāsimies pretī tām kopīgiem spēkiem un ja būsim pārliecināti, ka šīs institūcijas ir, ir labas. Kopienas metodas, metoda ir sevi attaisnojusi gadu gaitā, un tāpēc es domāju, ka ir jāaizstāv šī kopienas metoda. Politiskās vienotības padziļināšanai vajadzētu stiprināt solidaritāti un sociālo situāciju, un es domāju, ka tas varbūt ir pats labākais veids, lai panāktu darboties spējīgāku Eiropu, kas labāk spēj risināt mūsdienu ekonomikas un valūtas problēmas. Dargie draugi, dargie kolēģi! Lai mēs varētu pārvarēt šīs grūtības, kas sev nesušas līdz krīzi, mums vienlaikus ir jāuzstāda krīzes cēloņu diagnoze. Mums ir jāspēj saskatīt un izanalizēt tos iemeslus, kas ir šīs krīzes pamatā. Manā skatījumā mums ir jābūt arī paškritiskiem, uh, gan dalību valstu līmenī, gan Eiropas līmenī, ņemot vērā politisko situāciju, politiķu neizdarību aizvadītajās divās desmitgadēs. Un visvairāk jau pēdējā desmitgadē. Jo nevar noliegt to, ka aizvadītajos gados politiķi ir aizsargājuši tirgus brīvību bez uh, sociālās uh, taisnīguma, un es domāju, ka šī politika nav bijusi pareiza, jo viena lieta ir brīvā tirgus ekonomika, bet no otras puses tas ir novedis līdz patvaļai bez, uh, bez drošības spilveniem pārējai sabiedrībai. Mēs nedrīkstam padarīt mūsu sabiedrību par uh, tirgus ķīlniekiem un ļaut, lai dažādi spēki ar iedzīvotājiem manipulē. Pēdējos gados tika īstenoti tādi pasākumi, kas uh, nav sevi pierādījuši kā iedarbīgus. Protams, mēs nevaram uh, kritizēt vienpusēji tikai un vienīgi tirgu un spekulantus. Mums ir jāmēģina runāt arī par vienpusējo taupības politiku un jāraugās tālāk, jo vienpusēji taupības politika arī sev nav attaisnojusi, jo tādējādi sociālā aizsardzība varētu mazināties. Mums ir jāstiprina sabiedrība un mums ir jāmēģina šī labklājība sadalīt vienlīdzīgi. Mēs nevaram ieguvums privatizēt un savukārt uz sabiedrības pleciem uzlikt visus zaudējumus. Mums ir jārūpējas par to, lai nasta, kas eh, nāk no krīzes, tiktu sadalīt uz tiem, kas par to ir atbildīgi. Savukārt jānorāda uz to, ka vienkāršie iedzīvotāji ir vismazāk vainīgi pie tās situācijas, kas šobrīd ir izveidojusies. Ekonomiskās un uh, valūtas savienības darba tas viss ļoti apgrūtina. Mums ir jārisina krīzes radītās problēmas un uh, valūtas un uh, soci sociālās uh, Problēmas ir jārisina tā, lai ja sabiedrības neaizsargātākā daļa no tā neciest vēl vairāk. Es gribētu norādīt arī uz to, ka man ļoti personīgi aizskar uh, tas, ko es redzu televīzijā, proti es redzu iedzīvotājus, kas ir ļoti nabadzīgi un kam ir, uh, kas vairs nevar atļauties nopirkt pārtiks produktus, kas tiešām cīnās par izdzīvošanu, Es domāju, ka mūsu uzdevums ir raudzīties, lai šāda situācija Eiropā neizplatītos vēl tālāk. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka nabadzības dēļ aizvien lielāka iedzīvotājs lāns kā ar um, izstumšanu. Un uh, tāpēc es gribētu mudināt Eiropas komisijas prezidentu strādāt kopā ar mums, lai rastu līdzekļus un iespējas šīs problēmas risināt. Un īpaši, lai mēs stiprinātu programmu, kas palīdz ar pārtika apgādāt nabadzīgos. Mums ir jārūpējas par to, lai līdz Kīpras prezidentūras beigām tiktu panākti konkrēti rezultāti šīs programmas ietvaros, un varbūt, ka varētu arī īstenot kāds papildus pasākums, lai panāktu uh, taustāms rezultāts izrietot no komisijas darbu, un tādējādi šī sociālā programma varbūt varētu tikt ierobežot, ja nevarēs šīs problēmas atrisināt arī pavisam. Es domāju, ka mums ir eh, taisnīgi jāsadala uh, labklājību, mums ir jākoncentrējas uz iedzīvotājiem, īpaši jāatbalsta mazie un vidējie uzņēmumi, kas gal galā ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Tādējādi mēs varam radīt lielāku ekonomisko pievienoto vērtību un lielāku sociālo labumu. Ir ja tīpaši pēdējo gadu laikā mēs ar Eiropas komisijas atbalstu esam īstenojuši pasākumus, lai iekustinātu struktūrālās reformas un radītu labākus eh, konkurences un izaugsmas apstākļus Eiropas Savienības ekonomikai, ir tīpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tie ir tādi pasākumi, no kuriem mēs sagaidām, ka tie palīdzēs eh, uzlabot jauniešu stāvokli, tātad aizvien vairāk jauniešu iegūs darba vietas, un tas viss stiprinās mūsu ekonomiku. Tas viss papildina pasākums, kas eh, tiek īstenoti, lai cīnītos pret krīzi, tīpaši parādu jomā. Mums no vienas puses ir jāievēro budžeta disciplīna, jo ir ļoti būtiski, lai ja eh, nauda netiktu neliedrīgi tērīta un lai ja eh, valsts finanses tiktu sakārtotas, bet no otras puses ir jāīsteno darbīgi, iedarbīga izaugsmas stratēģija, kas palīdzētu Eiropā izveidot jaunas darba vietas. Kā padoms prezidentūra mēs plānojam cieši sadarboties ar jums, dārgie deputāti. Mēs vēlamies tikpat cieši sadarboties arī ar Eiropas komisiju, Tādējādi mēs vēlamies mazināt sociālo spiedienu, kas daudzās dalību valstīs šobrīd ir izveidojies. Īpaši smagi šis eh, spiediens ir skārs Eiropas Savienības jauniešus, mūsu nākotni. Mēs vēlamies sociālu Eiropu, tas ir mūsu mērķis, arī smagos uh, izējas apstākļos, jo tikai tādējādi mēs varam pārliecināt Eiropas Savienības iedzīvotājus pār Eiropas Savienības eh, vienotības redzējumu un pārvarēt to plaisu, kas šobrīd pastāv starp eh, lēmējiem Briselē un parastiem iedzīvotājiem. Priekšsēdētāja kungs, godētie deputāti! Mūsu centieni centienos radīt labāku Eiropu, mēs esam izstrādājuši četras prioritātes. Pirmkārt, efektīvāka un ilgtspējīgāka Eiropa. Un te mēs esam domājuši par 2014. un 2020. gada daudzgad finanšu plānu. Un mūsu mērķis ir pabeigt sērunas, lai ja Eiropas Savienības budžets būtu darboties spējīgs un lai ar tā palīdzību varētu panākt izaugsmu un vairāk darba vietu. Mēs gatavojamies virzīt uz priekšu sarunas par likumdošanas ietvaru, par kopējām politikām, par programmēšanas šajā programmēšanas periodā. Tāpat runāsim par kopēju lauksaimniecības, zivsaimniecības programmu, pētniecības un inovāciju programmu. Īpaši nozīmīgi mums šķiet enerģētikas politika, un instruments Connecting Europe, jo tas varēs palīdzēt stiprināt izaugsmi un mūsu konkurētspēju un Eiropas um, tādu kā kopā saaugšanu. Ilgtspējīga izaugsme ir ļoti svarīga prioritāte Kipras prezidentūrai. Mēs vēlamies uh, īstenot pasākumus uh, satiksmes jomā, klimata aizsardzības jomā, vides aizsardzības un enerģētikas jomās. Īpaši uzsver mēs liksim uz to, lai no jauna aktivizētu Eiropas Savienības jūras politiku. Mēs gatavojamies Limasolfā rīkot īpašu sanāksmi, kurā piedalīsies arī Eiropas komisijas prezidents un tur tiks izstrādāts paziņojums par šo tēmatu. Otrā prioritāte - darboties spējīga ekonomika, kas balstās uz izaugsmi. Krīze ir pierādījusi, ka ir nepieciešams darīt vairāk. Prezidentūra īpašu uzsvaru liks uz tālāku Eiropas 2020 uh, stratēģijas īstenošanu. Mēs vēlamies, lai ekonomikas izaugsme kļūtu stiprāka un lai tiktu uzlabots nodarbinātības iespējas. Finanšu pakalpojumi pavisam noteikti arī ieņems ļoti būtisku lomu mūsu darba kārtībā, jo patērētājiem un investoriem ir jāsniedz aizsardzība un tirgum ir jābūt caurskatāmākam. Uh, Mēs eh, svinēsim iekšējā tirgus 20. gada dienu. Mēs vēlamies tālāk padziļināt iekšējo tirgu un līdz ar to atkal iedzīvināt Eiropas ekonomiku un panākt lielāku sociālo progresu, it īpaši ņemot vērā patērētāju un MVU vajadzības. Ir tā, ka iekšējais tirgus būtībā ir tāds ļoti solīts pamats uh, Eiropas vienotībai, un it īpaši krīzes laikos ir ļoti būtiski stiprināt iekšējo tirgu un eh, celt konkurētspēju. Trešā prioritāte ir eh, solidāra Eiropa, tāda, kas aizvien vairāk satuvinās. Kīpras prezidentūras prioritāte ir eh, sociālo partneru stiprināšana un nevalstisko organizāciju veicināšana, un tas viss arī saskana ar eh, stratēģiju Eiropa 2020. Un te es īpaši vēlos norādīt uz nabadzības un sociālās eh, atstumtības apkarošanu. Nākamā prioritāte ir mūsu uh, vērtību stiprināšanā dalību valstu līmenī un Eiropas līmenī. Lai arī spēcīgāk iesaistītu pilsonisko sabiedrību mūsu prezidentūras darbā. Šī sociālā komponente ir ļoti būtiska sastāvdaļa stratēģijā Eiropa 2020. Un tas ir arī ļoti būtiski, lai izkļūtu no krīzes. Uh, tīpaši attiecībā uz tām sabiedrības grupām, kam draud nabadzība un sociālā izstumtība. Kipras prezidentūra tamdēļ vēlas stiprināt šo sociālo vienotību un uh, cīnīties īpaši pret uh, bērnu nabadzību un parūpēties par to, lai tiktu uzlabot bērnu dzīves apstākļi. Uh, Šobrīd mums ir um, aktīvās, no, aktīvai novecošanai veltīts gads. Mēs vēlamies aprobežoties ne tikai ar uh, sociālo darbu, mēs vēlamies uh, pievērsties uh, ne tikai sociālajām lietām, bet arī kultūras jautājumiem. Runājot par vienlīdzību, Kīpras prezidentūra strādās tālāk, lai uzlabotu rādītājus. Uh, kas palīdzētu uh, labāk stiprināt sieviešu stāvokli sabiedrībā. Esam gatavi turpināt sarunas par to, lai samazinātos atalgojuma atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, kas veic vienlīdzīgu darbu. Mēs vēlamies radīt paraugprakses apmaiņas starp dalību valstīm. Viens no prezidentūras mērķiem ir izveidot kopīgu patvērumu sistēmu līdz 2012. gada beigām. Lai to izdarītu, ir jāstiprina sadarbības starp dalību valstīm un ir nepieciešams aizstāvēt to cilvēktiesības, kam ir nepieciešama šāda te starptautiskā aizsardzība. Izglītībā un kultūrā īpaši uzsvaru liksim uz sarunām par programmām Erasmus visiem un cīņu pret analfabētismu. Ceturtā prioritāte - Eiropa pasaulē un Eiropa, kas ir tuvāka saviem kaimiņiem. Kipras prezidentūra cieši sadarbosies ar augsto pārstāvi dažādu ārpolitikas un drošības jautājumu uh, apspriešanā, tāpat sadarbosimies ar Eiropas ārējās darbības dienestu. Protams, jāņem vērā ir būtiskie notikumi, kas norisinājušies vidusjūras dienvidu krastā. Šajā kontekstā mēs uzskatām, ka ir nepieciešams izstrādāt jaunu dimensiju Eiropas kaimiņattiecību politikai, kas stiprinās Eiropas Savienības sadarbību ar visām vidusjūras apkaimes valstīm. Man personiski šķiet skaidrs, ka tās arābu valstis, kas atrodas mums kaimiņos, kas ir sacēlušās un pieprasījušas tiesisku valsti, uh, savā valstī viņām pašām ir jāizvēlas savas valsts nākotne, demokrātiskā ceļā ievēlot valsts vadītājus. Tā būtu vēsturiska kļūda, ja Eiropa mēģinātu uzspiest šiem cilvēkiem savu demokrātijas modeli. Taču, ko Eiropa var izdarīt un kas tai būtu jādara, ir palīdzēt jauniešiem šajās arābu valstīs veidot savus uzskatus plurālistiskā sabiedrībā. Tas ir viens no pamata elementiem, kas jāņem vērā un kurā nedrīkstam aizmirst cilvēktiesības. Kīpras prezidentūra, e, protams, ievēros ceļu kārtu Eiropas Savienības paplašināšanai. Tā ir viena no tām politikām, kas visvairāk ir izdevušās Eiropas Savienībā. Godātais prezidenta kungs, dāmas un kungi, draugi, nobeigumā es gribētu atsaukties uz sangrieķu filozofiem Sengrieķu filozofija ir viens no tiem stingrajiem pamatiem, uz kuriem ir būvēts Eiropas kultūras mantojums. Platona eh, rakstā Republika Sokrāts prasa, kas tas ir, kāda ir dzīves jēga. Un atbilde ir tāda, ka dzīves jēga ir būt labam atēnietim. Un kā var kļūt par labu atēnieti? Atbildi ir ļoti vienkārša, taču ļoti skaidra un ļoti jēgpilna. Labs atēnietis ir tāds, kurš pametīs Atēnas labākā stāvoklī nekā tās bija tajā brīdī, kad viņš tur ieradies. Tas ir ļoti vienkārši. Sokrāta un Platona Atēnas tagad ir mūsu kopīgās mājas, Eiropas Savienība. Mums, Eiropas vadītājiem, ir uzdevums nepagurstoši strādāt tā, lai Eiropa kļūtu par labāku vietu, kur dzīvot Eiropiešiem, jo īpaši domājot par Eiropiešu nākamajām paudzēm. Mums ir jāizstrādā novatoriskas, drosmīgas politikas, kuru centrā ir cilvēks. Tas palīdzēs iedibināt ilgtspējīgu ekonomiku un sociālo kohēziju. Šos mērķus jūs dzirdējāt manās prioritātēs. Kipras prezidentūra ir izstrādājusi, manuprāt, ļoti ambiciozu darba programmu. Mēs saprotam, ka patreizies konteksts nav tas pateicīgākais. Mēs zinām, ka Eiropai ir milzīgi izaicinājumi priekšā. Jūs, protams, zinat, ka manai valstī ir vēl pašai arī papildus uzdevums Eh, mums ir problēmas ar valsts sadalījumu, kas notika pēc tam, kad Turcija okupēja mūsu salas ziemeļu daļu. Es gribētu ļoti stingri šeit apliecināt. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai okupācijas spēki nenovērstu mūsu uzmanību no tiem uzdevumiem, kuri ir jāpilda prezidējošai valstī. Prezidenta kungs, godātie deputāti, Kipras prezidentūra savu iespēju robežās mēģinos dot savu ieguldījumu Eiropas uzlabošanai, eh, tā lai tas nākt par labu visiem pilsoņiem. Lai to izdarītu, mums rīcībā ir seši mēneši. Mēs, protams, rēķināmies ar jūsu visu atbalstu, gan iestāžu, gan pilsoniskās sabiedrības atbalstu, gan arī konkrētu deputātu atbalstu Es domāju, ka visi kopā mēs varam tuvināties šī kopīgā mērķa sasniegšanai. Lielas paldies par uzmanību! Lielas paldies! Un tagad došu vārdu Žozē Manuēlam Barozo komisijas prezidentam Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godātais Kipras republikas prezidenta kungs, godātie deputāti. Es vēlētos vispirms pateikties prezidentam Kristofijas kungam un arī Kipras valdībai un izteikt manu atbalstu par to, ka jūs esat pārņēmuši padomas prezidentūru. Mēs sastrādāsimies lojalitātes garā un mēs jums novēlam vislabākos panākums šajā pusgadā. Tas ir gan jūsu valsts, gan arī Eiropas Savienības interesēs. Padomas prezidentūra vienmēr ir izaicinājums kā lielām tā mazām dalību valstīm, kā vecākām tā jaunākām dalību valstīm. Un tas ir tikai un vienīgi dabīgi, ka šis izaicinājums ir dubults un arī grūtāks patreizējā ekonomiskajā kontekstā un arī pirmo reizi vadot prezidentūru. Vienlaicīgi es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Kiprai izdosies izdarīt visu, kas ir uz tās precējiem. Ne tikai klausoties šodien Kristofijas kunga prezentāciju par Eiropas projektu, bet arī ņemot vērā to, ka mēs sadarbosimies kopienas interesēs. Vēlētos jums pateikt, ka Kipras savu prezidentūru sāka gatavot jau pirms apmēram trīs gadiem, politiskā un tehniskā līmenī sadarbojoties ar komisijas adekvātajiem dienestiem. Un esam pārliecināts, ka Rīt un parīt tiekoties ar prezidentūras pārstāvjiem Nikosijā, man būs iespējams izteikt savu atbalstu un arī ļoti labajiem sagatavošanās darbiem šajā prezidentūrā. Tūlīt pēc prezidentūras inaugurācijas mums ir jāķers darbiem klāt, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Kri Kipras prezidentūra uztver nopietni savus uzdevumus. Komisija uzskata, ka konkurētspējīgākas Eiropas izveidošana, kura balstītos uz konkurētspēju un uz solidaritāti, padarīs Eiropu par labāku spēlētāju globālā fórumā. Bet tam ir nepieciešama kopīga rīcība, tā saucamā trīspusējā pieeja, kuru komisija vienmēr ir uzsvērusi un kas nāks par labu Eiropas Savienības tālākai attīstībai. Mums ir nepieciešams struktūrāls reformas un mērtiecīgas investīcijas. Ņemot vērā visus šos pasākums, mēs ceram sadarboties ar Kipras prezidentūru un eh, Lai prezidentūra darbotos veiksmīgi, ir ārkārtīgi uzmanīgi uz, ir ārkārtīgi svarīgi uzmanību vērst uz galvenajām prioritātēm un ir jāskatās arī uz daudzgadu finanšu schēmas izveidošanu. Tas ir viens no mūsu galvenajiem instrumentiem, radot jaunu darba vietu radīšanai Eiropas Savienībā. Šulca kungs, godātie deputāti, Mums vajag vienoties līdz šā gada beigām par daudzgadu finanšu plānu. Es zinu, ka tas ir ārkārtīgi smags uzdevums, un tomēr tas ir iespējams. Jo runājot par ekonomisko izaugsmu, mums ir jābūt gataviem rīkoties un nevis tikai turēties pie vārdiem. Ja mums neizdosies līdz šā gada beigām panākt vienošanos par daudzgadu finanšu plānu, tad tas nebūs pārāk labi Eiropas nākotnē. Un, ja tomēr izdosies, tad tas nāks par labu gan Kipras prezidentūrai, gan arī Eiropas Savienībai. Komisija tuvākajās dienās nāks klajā ar jauniem statistikas datiem, uh, par jauno daudzgadu finanšu schēmu, kurā tiks ņemta vērā arī Horvātijas iestāja 13. gadā, un šajā statistikā būs izmantots jauns modela statistikas datu apkopošanai. Un tomēr mums ir jābūt eh, un jāstrādā akurāti, Un balstoties uz šādiem principiem, prezidentūra pēc tam varēs jau nopietni gatavoties sarunām par daudzgadu finanšu schēmu, balstoties uz manis jau pieminēto jauno statistiku. Pagājušajā gadā mūsu sagatavotā statistika, protams, joprojām ir spēkā. Tajā atspoguļojās patreizējā situācija Eiropā un atspoguļojās arī mūsu ambīciju līmenis. Tāpēc es vēlētos, lai gan parlaments, gan arī dalību valsts izprastu, ka komisijas patreizējais priekšlikums jau ir ļoti laba kompromisa pamats. Runājot par daudzgadu finansu schēmu, ir jāatcerās, ka tā ir pakotne, un šajā sarunu ietvarā mums ir jāskatās uz nozars specifiskām politikām. Šais nozars specifiskās politikas veicinās ekonomisko izaugsmu un nodarbinātību, un šā iemesla dēļ mums ir jāmēģina runāt par struktūrālo fondu tālāku izveidošanu par kopīgās lauksaimniecības un zilsaimniecības politiku maiņu un e, reformām, par apvārsnes 2020 un arī par adekvātiem transeiropas tīkliem. Runājot par ārējiem finanšu instrumentiem, tad tie kļūs par ļoti svarīgu mūsu ārējās politikas instrumentu. Runājot par daudzgadu finanšu schēmu, mēs esam sagatavojuši gandrīz 17 nozara specifiskas programmas. Un būs nepieciešama ļoti liela pūliņa arī no prezidentūras puses, lai šīs nozars specifiskās eh, programmas pabeigtu. Komisija tam palīdzēs. Godātie prezidenti, godātie deputāti, daudzgadu finanses schēma ir tikai viens no mūsu instrumentiem, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu un nodarbinātību. Ir arī citi instrumenti un citas nozars, kurā mums ir jāstrādā tikpat uzcītī, uzcītīgi. Tāpēc es Priecājos, ka Kristofies kungs ir viensprāts ar komisiju, ka pilnīgi visām institūcijām, tajā skaitā arī parlamentam, tuvākajos mēnešos būs smagi jāstrādā. Jo tas ir vienīgais veids, kādā veidā mēs varam nodrošināt saistošus, ilgtspējīgus rezultātus, tādus rezultātus, kur nepazudīs pēc tam, kad rezultāti ir pasludināti vārdos. Tas nozīmē, ka tuvākajos mēnešos eh, mums ir jārunā arī par vienotā tirgus stiprināšanu. Mēs runājam par tā saucamā vienotā tirgus eh, viens likumu, un, protams, ka komisija runās arī par tā saucamo jaunā eh, vienotā tirgus aktu divi un esmu pārliecināts, ka Kipras prezidentūra strādās pie šā vienotā tirgus akta divi bez vilcināšanās. Un vēlreiz Kristofijas kungs jau to pieminēja savos ievadvārdos. Godātie prezidenti, godātie deputāti. Es jau teicu, ka mums būs jāstrādā intensīvi un daudz, lai stiprinātu ekonomisko un monetāro savienību. Komisija nāks klajā ar jauniem un padziļinātiem priekšlikumiem, lai veicinātu banku savienības izveidošanu. Mēs vēlamies izveidot eirozonā finanšu uzraudzības mehānismu, kuru pārvaldītu ECB, un tas balstās uz 127. līguma pantu. Vienlaicīgi 27, drīz 28 dalību valstu struktūrā ir jāiestrādā vienotā tirgus arhitektūras struktūra tādā veidā, ka mūsu savienības integritāte netiks apdraudēta un vienlaicīgi parlaments parlaments tajā spēlēs to lomu, kas tam ir paredzēta līgumos. Vienlaicīgi priekšlikumi, kurus komisija jau ir sagatavojusi par banku atveseļošanos, par kredītreitingu aģentūrām un kapitāla prasībām, dažādiem finanšu instrumentiem un arī finanšu tirgus pārkāpumiem, komisija ir sagatavojusi priekšlikumu pakotni bet mums ir jāstrādā, lai tie tiktu īstenoti dzīvē. Būs nepieciešami papildus pasākumi, lai dzīvē īstenot tā saucamo divpakotni, un komisija vēlas ciešāk sadarboties šo tekstu īstenošanā. Kaut arī šie abi likumi ir atšķirīgi, tie tomēr abi veicinās, ja tiks adekvāti īstenot labāku atbildību un labāku sadarbību. Godātie prezidenti, godātie deputāti. Es e, varu runāt tikai par to, cik ārkārtīgi daudz mums būs jādara tuvāko sešu mēnešu laikā. Un, protams, ka prezidentūras programma ir arī plašāka nekā tikai tas, ko es tikko pieminēju. Protams, ka mums e, samērā īsā laikā būs daudz, jāpanāk daudz. Runāsim par patentiem un ir jārunā arī par Schengenu. Esmu pārliecināts, ka patreiz uz prezidentūras galda esošie dokumenti tiks uzlaboti. Un tomēr, lai padomes darbā prezidentūra izdotos daudz, sasniegt daudz, ir arī daudz jāstrādā. Seši mēneši paies ātri. Vakar es tikos ar Šulcu kungu un arī ar prezidentūras priekšsēdētāju, un es pateicu, ka tā būs 17. prezidentūra, kuru, ar, kuras laikā mēs sadarbosimies visas trīs institūcijas. Uh, Komisija jums palīdzēs visiem iespējamiem veidiem un spēkiem panākt visas jūsu apņemšanās. Paldies par uzmanību! Lielas paldies komisijas prezidentam! Un tagad vispirms došu vārdu politisko grupu vadītājiem Jozefam Dālam no tāds partijas lūdzu. Sēri. Prezidenta kungs, prezidenta Kristofies, godātie kolēģi, Kīpras republika uzņemas padoms prezidentūru Eiropā izšķirīgā brīdī. Vakar vēl atgādināju šajā pašā zālē, ka Eiropa padomē ir notikušas 30 sēdes, kas veltītas ekonomiskai krīzē, un ar to vēl viss nav beidzies. Šīs 30 sēdes ir tikai vēl iesākums. Šorīt es gribētu jums aicināt būt drosmīgiem un apņēmīgiem prezidentūras laikā. Es ceru, ka šī prezidentūra pārliecinās visus 26 partnerus par to, ka viņiem ir jāatbalsta integrēta politiska Eiropa, Eiropa, kas beidzot būs suverēna, jo beidzot būs vienota. Ekonomiskā krīze ir izaicinājums, bet tāpat laikā tā piedāvā arī iespējas. Izaicinājums saistīts ar mūsu ekonomikas konkurētspēju un bezdarbu, kas ir rekord augsts. Vidējais līmenis ir 11% šobrīd. Iespējas ir tādas, ka ir jādara tas, kas Eirozonas valstīm būtu bijis jādara jau no paša sākuma. Jāveido kopīga ekonomikas politika, budžeta līdzsvara politika un pats galvenais - investīcija politika, kas vērsta uz ilgtermiņa investīcijām. Prezidenta Kristofijas partijas. Mēs esam no ļoti atšķirīgām, varētu teikt, pretējām politiskām partijām, un tomēr man politiskā grupā atbalsta jūs prezidentūras prioritātes. Es atceros vienu vārdu, ko jūs teicāt, kas man ir ļoti dārgs, un tas ir kopienas metode. Šeit es zinu, ka varu jū, ar jums rēķināties, ka jūs to atbalstīsiet. Tautas partija vēlas, lai Eiropas Savienība būtu efektīvāka, lai tai būtu labāki rezultāti un lai tā būtu cieši saistīta ar ekonomisko izaugsmu. Mums ir jārīkojas izmantojot vienotā tirgus kungs 27. dzimšanas dienu, ko svinēsim rudenī. Mums ir jābalstās uz Žaka Delori iesākto darbu un jāievieš vienotā tirgus akts. Pilnībā ir jāievieš arī pakalpojumu direktīva, ir jāizveido paties digitālais vienotais tirgus un jāatvieglo tie nodokļi, kas šobrīd noslogo mazos vidējos uzņēmumus. Visi šie pasākumi veicinās izaugsmi un radīs jaunas darba vietas. Priekšsēdētāja kungs, prezidenta kungs, es gribētu aicināt jūs cieši sadarboties gan ar šo parlamentu, gan arī ar Eiropas komisiju. Ir vēl kāds būtisks aspekts, kas būs jāuzņems jūsu prezidentūrai, proti sarunas par DFS. Mana politiskā grupa vēlas, lai šajā jautājumā lietas virzītos priekš diezgan strauji sešos mēnešos. Un uh, Eiropas budžetam ir jābūt tādam, kas ir investīcija, izaugsmes un nodarbinātības budžets. Ir jāinvestē 27 uh, valstu infrastruktūrā, energotīklos, zinātnē, izglītībā, inovācijā, kohēzijas politikā, pārtiks drošumā un pārtikas palīdzības sniegšanā visnabadzīgākiem cilvēkiem, ko jūs pieminējāt. Tur mēs jūs pilnībā atbalstām. Uh, Tā būs ļoti skaidra un arī taustām atbildi krīzes apstākļos. Kipras prezidentūrai Eiropas parlamentā noteikti būs ļoti aktīvs partneris, eh, it īpaši runājot par finanšu perspektīvu, bet mēs vēlamies, lai budžets būtu konsekvents un atbilstu mūsu vajadzībām. Mēs jums palīdzēsim nokļūt līdz gada beigām ar tādu ļoti labi sagatavotu Ziemassvētku dāvanu šī tad DFS izskatā. Prezidenta kungs un komisijas priekšsēdētāja ir vēl kāda tēma, kurai es gribētu pieskarties. Tā ir satraucošā politiskā situācija, kas ir vienā no mūsu dalībvalstīm Rumānijā pēdējās dienās attīstīsies. Viviana Redinga nesen ir izteikusi savas bažas par šo situāciju. Viņa teikusi, ka nesen bijuši uzbrukumi konstitucionālās tiesas neatkarībai Rumānijā. Un šeit es turpinu citēt Redingas kundz neatkarīga tiesu sistēma ir viens no priekšnoteikumiem savstarpējai uzticēšanai tieslietu sistēmās Eiropā. Mana politiskā grupa arī e, izsaka līdzīgas bažas kā Eiropas komisijas pagājušo nedēļu arī iepazīstināja iepazinos ar situāciju Rumānijā. Manuprāt, tiesu sistēma nav gluži nevainojama tur. Godātie kolēģi, es uzskatu, ka mēs nevaram atļauties doties brīvdienās tagad uz diviem mēnešiem un nelikties nezinas par šī jautājuma attīstību. Ir ļoti svarīgi, lai nākamo sešu mēnešu laikā dažādi jautājumi tiktu pavirzīti uz priekšu. Kristofies kungs, jūs esat maza valsts, bet jūs varat paveikt lielus darbus. Paldies par uzmanību. Jā. Liels paldies kolēģim Daulam un tagad eh, sociālistu un demokrātu grupas vārdā Hānes Svoboda. Lūdzu. Paldies. Pavisam īsi piezīme Daulkunga teiktajam. Es priecātos, ja jūs kaut uz pusi būtu tik kritiski noskaņots pret Ungāriju, kā jūs to sakat par Rumāniju. Bet mēs esam neatkarīgi un eh, mēs eh, atbalstām Eiropas vērtības un Eiropas tiesības. Priekšsēdētā kungs, es eh, vēlos apsveikt Eiropas ministru un ministru Kristo, Kristofijas, jo viņi labi strādās. Jūsu darbs nebūs viegls. Mēs varam jums apsolīt, ka jums būs jārisina smagas problēmas, jūs tās atrisināsiet, bet eh, tas nebūs viegli. Priekšsēdētājs pārtrauc, jo pastāv problēmas pastāv tehniskas problēmas. Angļu kabīnē ir tehniskas problēmas, bet tagad viss ir kārtībā. Ekonomiskā krīze saglabāsies, banku krīze joprojām pastāv. Uh, Es esmu ļoti pateicīgs komisijas prezidentam, ka viņš sacīja, ka Eiropas parlamentam ir jādod vienlīdzīgas tiesības banksektora problēmu risināšanā. Protams, tas pats attiec arī uz Eirozonu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Kipra ir piemērs. Mēs redzam to gan Grieķijas gadījumā, gan Rumānijas gadījumā. Uh, ja nekas netiek darīts lietas labā, tad uh, var ļoti ciest, uh, var, var tikt nodarīts ļoti liels kaitējums. Tāpat kā līdz šim ir arī šobrīd ir tādas bankas, kas spekulē ar citu naudu, joprojām ir tādas bankas, kas domā, ka tās var manipulēt ar tirgu un neviens tās nenotvers. Un tāpēc mums ir nepieciešama efektīva banku uzraudzība Eiropā, un tā ir jārada tuvāko mēnešu laikā līdztekus ir jāpanāk lielāka banka darbības caurskatāmība. Vēlos arī teikt kaut ko par finanšu transakciju nodoklu. Mēs eh, pirms kāda laika ar lielu balsu vairākumu pieņēmām Anī Podimatas ziņojumu. Es zinu, ka pastāv arī skeps attiecībās to, bet es domāju, ka pavisam noteikti ir jāievieš finanšu transakciju nodoklis, pat ja tas neatrisinās visas problēmas. Tik runāts par to, ka ir vienlīdzīgi jāsadala sociālā nasta un ekonomiskā nasta. Uh, Bet es domāju, ka tas. Bet, bet, bet es domāju, ka arī finanšu sektoram būtu jādod savs pienesums krīzes risināšanā, krīzes um, apkarošanā. Es domāju, ka tas ir pavisam nepieciešams. Runāju par budžetu. Kolēģis Dols sacīja, ka ka būšot eh, tāda Ziemassvētku dāvana. Es ceru, ka eh, tā tik tiešām būs dāvana un nebūs tā, ka Ziemassvētku tiks svinēta ar sliktu kompromisu. Ir eh, kohēzijas draugi un ir labāks tērēšanas draugi. Ja tas nozīmē mazākus tēriņus un dramatisku budžetu samazināšanu, tad mēs neesam viņu pusē. Kamerons ir mūsu pusē un viņi arī mēģina lietas virzīt pa šo ceļu. Ja jūs domājat, ka vairāk naudas jāizdod, tad arī tam mēs nepiekrītam. Mēs, sociāla demokrāti, un mēs domājam, ka mums ir vairākums šajā parlamentā. Mēs vēlamies, lai būtu tāds budžets, ar kur būtu iespējams strādāt, lai būtu iespējams izpildīt uzdevumus, lai tiktu dots pienesums izaugsmēji, lai tiktu stiprināt mūsu konkurētspēja. Bet to visu nevar vienlaicīgi izdarīt. Nevar vienlaicīgi samazināt līdzekļus un uh, pieprasīt lielāku izaugsmi. Ja mēs vēlamies kādu lielu institūciju, tad tai ir jābūt attiecīgi finansētai, bet ja ir runa par kohēzijas rajoniem, kur tik tiešām ir jāpalīdz, lai panāktu šo izaugsmi, prezidents jau savā runā to pieminēja vienalga, vai te būtu runa par Poliju vai Lietuvu vai kādu citu valsti, uh, nu tad pēkšņi tiek runāts par lieliem ietaupījumiem, lieliem samazinājumiem. To mēs nevaram darīt. Mēs ne, nevaram uh, neko panākt bez investīcijām. Ir vajadzīga izaugsme, ir vajadzīgs jauns darba vietas, bet uh, mēs nevaram to panākt, ja mēs samazinām finanšu līdzekļus. Es esmu ļoti priecīgs, ka uh, Francijā tagad ir notikusi virzība prom no šīm samazinājumiem. Arī Vācijā ir atzīts, ka budžetam tomēr ir jābūt pienācīgam, lai dotu pienesumu izaugsmai un attīstībai. Un te, Un tā, tāpēc es tāpat kā Dalkungs vēlēto Ziemassvētku dāvanu ne mums, ne parlamentam, ne padomai vai komisijai, bet gan uh, Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kam tas ir ļoti nepieciešams. Runāju par Kīpras prezidentūru, mēs te runājam par reģionu, kas šobrīd atrodas ļoti lielā krīzes situācijā. Uh, Es tad runāju par uh, tuvējiem austrumiem, un es zinu, ka Kipras valdībai ir ļoti labas attiecības ar uh, tuvējo austrumu valstīm, un to vajadzētu izmantot pozitīvā ziņā. Un pēdējais komentārs par Turciju. Man ir ļoti žēl, es esmu Turcijas draugs, bet man ir ļoti žēl, kā Turcija izturs pret Kipras prezidentūru. Kipras prezidentūra ir Eiropas Savienības prezidentūra, un ja Turcija bloķē Kipras prezidentūru, tad viņi boikotē Eiropas Savienību. Un es domāju, ka Kipras un Grieķu, Kipras, eh, Grieķi un Kipras turki var, var sadzīvot eh, un līdzās pastāvēt. Un es domāju, ka uz to mēs visiem vajadzētu arī tiekties. Paldies! Lielas paldies! Un tagad Alda grupas vārdā dod vārdu Vatsona kungam, lūdzu. President Kristofijas. President Kristofijas. Prezident Kristofijas, jūs nevarat vadīt Eiropas Savienību kā lielu vai spēcīgu valsts. Jums Eiropas Savienība ir jāvada ar savu piemēru, ar savu piemēru ekonomiskajā izaugsmē. Izmantojiet Eiropas Savienības ietekmi un palīdziet apvienot kipriešus. Ekonomisti apgalvo, ka tas katrai kipriešu ģimenei dos 12 tūkstošus gadā vairāk. Vadiet ar savu piemēru Eiropas cīņā pret noziedznību. Iejaucieties un rīkojieties pret korumpētiem Kipras juristiem un īpašam attīstītājiem, kuri aplaupa pensiju akcionārus, kuri investē dzīvokļos Kiprā. Vadiet ar sev piemēru arī citās jomās. Nevis kļūstot arvien atkarīgākiem no fosilajiem kurināmajiem, kamēr uz jūsu salas ir tik daudz saules un vēja enerģijas. Nevis kļūstot par Maskavas ķīlniekiem. Nevis izvairoties no sarunām ar Ankāru. Jums būs jāvada budžeta sarunas un sarunas par ceļu karti 2050. Savienojiet šos mērķus un investējiet atjaunīgajos energoresursos visā Eiropas Savienībā, tādējādi samazinot atkarību no Krievijas gāzes. Jūsu prezidentūra vadīs sarunas par banku uzraudzību un valsts parādu samazināšanu. Izmantojiet Eiropas centrālo banku un Eiropas investīciju banku, lai palīdzētu parādu mocītajām valstīm nostāties atkal uz savām kājām. Jums Jūs runājat par labāku Eiropu mūsu bērniem un mūsu mazbērniem. Jums ir jārunā ar Turciju. Jūs nedrīkstiet aizmirst kipriešus otrpus dzelonis ciep žoga. Līdzīgi kā mani vēlētāji Gibraltārā, arī viņi ir savā ziņā pamest un aizmirsta nācija, kur tiesības neviens argumentēti nevirza uz priekšu. Pirms 40 gadiem vidusjūras dziedātājs un dzēnieks Džordžs Mustakī rakstīja par salām vidusjūrā, kurās ir cietuma sienas un dzeloņstieplas. Mēs jums nepārmetīsim, ja jums neizdosies nodrošināt mieru un brīvību Sīrijai, kaut arī jūs to ļoti censtos bet eh, jūs varat atbrīvot jūsu stalu no dzeļonstieplēm un no cietuma sienām un atjaunot to, ko mans pieminētais dzēnieks nosauc par mūžīgu vasaru, kas nebaidās rudens. Graham, eh, Herr Kasulidis möchte Ihnen eine Frage. Kasulidis kungs, Grēmam vēlas uzdot jautājumu. Lūdzu, Kasulidis kungs. Vatsan kungs, vai jūs neuzskatiet, ka šādi kritizējot prezidentūru, kura pat vēl nav uzsākusi savu darbu patiesībā, vai jūs neuzskatiet, ka tas ir neobjektīvi un negodīgi? Vai jūs neuzskatiet, ka jūsu tikko izteiktā kritika nav jūsu personīga kritika, kas pārstāviet valsti, kur ir bijusi kolonizētāja vara un kurai ir jāuzņemās atbildība par to, ka Kipra šobrīd ir sadalīta? Itā, Watson. Vatsan kungs atbild. Kas ir līdz kungs? Es eh, neesmu, protams, atbildīgs par to, ko mana valsts kā kolonizētāja vara ir paveikusi vēsturē. Un tomēr es eh, nevaru šobrīd atbildēt arī par tām problēmām, ar kurām sastopas Kipra. Es nekritizēju Kipru. Es vēlos, lai prezidentūra izmanto Eiropas Savienību, lai atrisinātu tās būtiskās problēmas, kuras jums joprojām ir jūsu salā. Tas arī viss. Un es uzskatu, ka prezidentūrai vēl ir daudz kas darādmais. Un es vēlētos Kristofies kungam novēlēt visu to labāko, lai viņam tas izdodas. Paldies! Tas vārtāties! Lielas paldies! Un tagad eh, zaļo grupas vārdā Rebekai Hārmsai vārds. Lūdzu! Ja, dank. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāja konferences ietveros, kad mēs bijām Kiprā, sagatavojoties uh, prezidentūrai, es vienu dienu apmeklēju Nikusiju arī privātā kārtā. Es tur vēl nebiju bijusi, es paviesojos arī arheoloģiskajā muzejā, un uh, es biju ārkārtīgi ārkārt, man ārkārtīgi pārsteidza šī te kultūrālā bagātība šajā salā. Viesojoties vecpilsētā es vairāk kārt arī šķērsoju robežu tur, kur to varēju šķērsot. Un es biju sašutus par to konfrontāciju, kāda vēl šobrīd pastāv Kiprā. Es eh, nerunāšu tā, kā mans kolēģis Grējams Vatsons, kurš sacīja, kas jums viss būtu jādara šajos turpmākajos sešos mēnešos, bet es gribētu atkārtot to vēlmi, kuru, pievieno, kuru izteica arī daudz mani kolēģi Nikosijā. Prezidentūra nozīmē to, ka visu acis ir pievērsts Kiprai, un mums visiem kopā ir jādod savus pienesums, lai šis necienīgais stāvoklis, vakardien radušais stāvoklis, šī konfrontācija tiktu pārvarēta. Tas ir visu kipriešu interesēs. Uh, Tas ir gan Kipras grieķu, gan Kipras turku interesēs. Es, protams, zinu, ka prezidentūra šobrīd eh, darbu sāk ārkārtīgi sarežģītā situācijā. Debates, eh, strīds par uh, samita rezultātiem turpinās, un es nezinu, vai krīzes laikā ir, ir piedzīvoti vēl kādi samita rezultāti, kas būtu atstājuši tik lielu ietekmu uz tīru, kā pēdējā samita rezultāti. Procentu likmes aug, līdz ar to procentu sloks tagad um, ir lielāks nekā pirms uh, padomas tikšanās, to visu ir jāizvērtē. Jūs šobrīd pārņemat prezidentūru tādā laikā, kad uh, padomē ir pilnībā aizmirsts tas, ka Eiropas Savienība uh, funkcionē tikai tad, ja tā ir atbildīga. Šobrīd, acīm redzot, daudz valstu un valdību vadītāji savās mājās ir vairāk partijas politiķi, nevis eiropieši, un viņi neapzinās, kāda atbildība gulsts uz viņu pleciem. Es zinu, ka jums priekšā līdz ar to ir milzīgs izaicinājums savest viņus visus atkal kopā. Un līdz brīdim, kad Trojka nāks klajā ar savu jauno ziņojumu par uh, Grieķiju, Kiprai, tas būs tāds ļoti izšķirošs brīdis. Proti ir jāmēģina līdz tam brīdim pārvarēt uh, šo te uh, sadrumstalotību padomē. Es domāju, ka šis jaunais paziņojums par Grieķiju un lēmumu, kas tiks pieņemti, būtībā uh, balstīsies uz to trauslo ledu, kas eh, tika izveidots iepriekšējā padomas sēdē. Es domāju, ka rezolūcija, par kuru mēs lēmsim, ir tāda laba orientācija attiecībā uz to, kas mums būtu jādara šajā vasarā. Kristofies kungs, es saprotu, ka taisnīgums jums šķiet ārkārtīgi nozīmīga vērtība gan kā politiķim, gan kā cilvēkam, Un es domāju, ka Kiprā, lai gan es ļoti labi zinu, kādas ir problēmas un cik tās ir milzīgas saistībā ar finanses sektoru un bankām, un tāpēc es domāju, ka arī Kiprā būtu jāpiestrādā pie nodokļu taisnīguma, jācīnās pret izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas, pret nodokļu paradīzēm Un uh, jūs varēsiet labi strādāt tikai tad, ja neraugoties uz savām problēmām, jūs tomēr arī varēsiet risināt kopējās. Lielas paldies, un tagad konservatīvā grupas vārdā Kalanan kungs. All... Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties prezidentam Kristofies par šī rīta runu un par to, ka viņš nesen mūs silti uzņēma mūsu politisko grupu, kad viesojamies Kiprā. Mūsu sēdz bija konstruktīvs, to augstu vērtējam. Tikāmies ne tikai ar viņu, bet arī ar viņu valdības pārstāvjiem. Skaidrs, ka mums nav daudz kopīgu ideju politiski, taču mēs ļoti augstu vērtējam viņa uh, viesmīlību un arī pieklājību. Tāpat arī mēs esam priecīgi, ka prezidentūras prioritātēs ir teikts, ka Eiropas Savienībai ir jābū, jākļūst efektīvākai eh, savā darbībā un tuvākai pilsoņiem. Mans grupas nostāja ir ļoti skaidra. Mēs nevēlamies, lai Eiropas Savienība izgāstos. Taču, ja tā turpinās pēc uh, iepriekšējā modeļa, tādēļ, ja tā turpinās uzsāktos darbus tāpat kā agrāk, tad tā izgāzīsies. Barozo kungam var pateikt, ka man īpaši pārsteidz tas, kā vakar šeit šajā plenārsēdē viņš uzstājās. Viņš ieteica viņš teica, ka mēs it kā esam ļoti priecīgi par to, kādās problēmās ir nokļuvis eiro. Mēs nevēlamies redzēt eh, tik daudz cilvēku ciešanas jūsu politiskā projekta rezultātā. Daudzkārt es esmu iezīmējis dažādas attīstības ceļus Eirozonai. Vai nu varētu tikt izveidot efektīva fiskālā savienība, vai arī varētu samazināt Eirozonas lielumu. Šobrīd jūs mēģinat izveidot politisko savienību, neveidojot fiskālo savienību, kas ir absolūti nepieciešama. Es domāju, ka būtu saprātīgi brīdināt par to, ko tas nozīmēs dalību valstu demokrātijām daudzās citās dalību valstīs. Vai eiro izdzīvos vai nē, to mēs nezinām, taču jebkurā gadījumā man ir svarīgi, lai tās valstis, kas ir bijušas pietiekami saprātīgas, lai neiesaistītos eiro projektā, netiktu ierautas līdzi dziļākā integrācijā un dziļākā atvarā, ja jūs izvēlēsieties paši to darīt. 27 dalību valstīm vienots ir vienotais tirgus. Tā ir viena lieta, ko mēs šeit visi varam atbalstīt. Un tādēļ bija ārkārtīgi priecīgs dzirdēt, ka Kipras prezidentūra teica, viens no tās mērķiem un sapņiem ir padziļināt iekšējo tirgu. Šajā jautājumā mēs jūs pilnībā atbalstīsim. Prezidentūra turpinās un nobeigs sarunas pār kapitāla prasību direktīvu. Vakar uh, prezidents Barozo mūs kritizējot teica, ka apvienotāja karalistei ir ļoti liels saistības, ko tā ir uzņēmusies banku glābšanā. Šīs saistības uzņēmās iepriekšējā socialistu valdība. Es piekrītu, ka bankām ir jābūt pietiekami labi nodrošinātām, lai izvairītos no nākošajām krīzēm. Kādēļ tad komisija joprojām mēģina vājināt tās saistības, ko Eiropas Savienība uzņēmās Bāzelē, lai ieviestu kapitāla prasību direktīvu? Man politiskā grupa un apvienotā apvienotās karalists valdība ir par to, lai būtu stingrāki banku noteikumi. Mēs vēlamies, lai nodokļu maksātājiem nekad vairs nebūtu jāglābj vājas bankas. Priekšsēdētāja kungs, pavisam īsi par DFS. Mani joprojām eh, pārsteidz tas, kā tas ir iespējams, ka komisija uzspiež taupības pasākums dalību valstīm, bet tanīpat laikā prasa lielākus finanšu līdzekļus Eiropas Savienības budžetam. Šķiet, ja jau visiem ir jāsamazina izdevumi, tad visiem tas ir jādara. Nevar būt tā, ka Eiropas komisija ir vienīgais izņēmums. Jūs mēģināt aizbāzt ekonomiskās problēmas ar naudu. Tas nekad neizdosies. Jau 70. gados šāds projekts izrādījās neveiksmīgs. Ja prezidentūra piedāvās tādu budžetu projektu, kas būs vērsts vērsts uz kvalitāti un labāku līdzekļu iztērēm, nevis tēriņu palielināšanos, tad mēs jūs pilnībā atbalstīsim. Paldies! Paldies Galnen kungam un tagad goja grupas vārdā cīmērs kundzei vārds lūdzu. Godātais padoms prezident Kristofies kungs, priekšsēdētāji. Šodien man un manai grupai Tas ir īsts brīdis sveikt jūs, kā Eiropas Savienības eh, padomas priekšsēdētāji. Un mēs priecājamies, ka pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē, Eiropas Savienības galvgalī stāv cilvēks, kas piedar pie mūsu politiskās saimas. Jūs pārņemat prezidentūru tādā brīdī, kad Eiropas Savienība stāv milzīgi izaicinājumu priekšā. Un kad rodas jautājums, vai Eiropas Savienībai tik tiešām ir nākotne, vai arī, un man tas, manā skatījumā tas būtu tāds vēsturiski, tāda vēsturiska sakāva, tā izgāzīsies. Es zinu no sarunām ar jums, jūsu valdības pārstāvjiem, ar partijas pārstāvjiem jūsu valstī. Es zinu, ka jūs esat eh, ļoti rūpīgi gatavojušies šai prezidentūrai. Un jūs ļoti labi apzināties savu uzdevumu Un, bet jūs šodien arī pateicāt to, ka jūs vēlaties vērst visu vadošo politiķu uzmanību uz eh, iedzīvotāju situāciju. Un es domāju, ka Eiropas Savienības eh, padomas prezidentūrai tas arī būtu jādara, bet ļoti bieži es oficiālās runās neesmu neko tādu dzirdējusi. Ir runa par cilvēkiem, par tiem, kas nav atbildīgi par šo krīzi, bet viņiem ir jāizrūt krīzes vislielākais smagums. Būs grūti izpildīt šo uzdevumu, bet es domāju, ka ļoti daudz kas būtu iegūts, un es esmu pārliecināta, ka jūs tā arī darīsiet, ja jūs eh, ar savu prezidentūru uzmodrināsiet cilvēkus, ka jūs iestāsieties par iedzīvotāju tiesībām un dosiet pienesumu tajā, lai padome un Eiropas institūcijas apzinātos šo uz, uzdevumu. Mēs vienmēr runājam par stabilitāti, par nepieciešamību nodrošināt Eiropas Savienības um, darbošanos, bet uh, tas ir instruments un līdz ar to ir arī politiski priekšnosacījumi, kas ir uh, tikuši definēti. Eiropas Savienībai par mērķi nekad nevarētu būt uh, tas, ka iedzīvotājiem ir jācieš badu, ka, ka sabrūk veselības aprūpas sistēmas, ka komunālās pārvaldes pārstāja darboties. Eiropas Savienība nevar to uz, uzskatīt par savu mērķi, un tāpēc es ļoti atbalstu jūsu centienus iestāties par solidaritāti starp dalību valstīm, bet uh, ne tikai par solidaritāti starp iedzīvotāju grupām. Eiropas Savienība nedrīkst iestāties tikai par ļoti mazas iedzīvotāju daļas runas vīru. Un visbeidzot, mans pēdējais komentārs, ar kur es gribētu pasvītrot to, ka tas viss, ko jūs nosaucāt pie savām prioritātēm, mums ir arī ļoti svarīgs. Un mēs atbalstīsim jūs. Lūdzu, dariet kaut ko tā labā, lai iedzīvotājiem vairs nebūtu baili Bailes ir vissliktākais padomdevējs demokrātijai, un es domāju, ka daži lēmumi, kas tika pieņemti iepriekšējo mēnešu un nedēļu laikā, tīpaši attiecībā uz vēlēšanām Grieķijā, referendumu īrijā, balstījās uz bailēm. Un ja Eiropas Savienības vadošie spēki dod savu pienesumu, kad liekot cilvēkiem baidīties pieņemot savus lēmumus, tas nāk par ļaunu Eiropas Savienības nākotnē. Veiksmi jums darbā! Paldies! Paldies Cimers kundzei! Un tagad EFD grupas vārdā došu vārdu Cāvēlas kundzei, lūdzu. Proedri, kirie proedri Kristofja. Paldies, priekšsēdētāja kungs prezidenta Kristofies kungs, mēs esam priecīgi jūs sveikt šeit Eiropas parlamentā. Labu veiksmi jūsu prezidentūrai novēlam. Kipras prezidentūra sākas brīdī, kad Eiropas Savienības politikā notiek milzīgi svarīgi notikumi. Jūnija Eiropadomes lēmumi nozīmē to, ka Kipras prezidentūras laikā būs jāturpina veidot Eiropas ekonomiskā un banku vienotība. Dāmas un kungi, jūs varbūt nezināt to, ka šī mazā valsts Kipra ir ārkār, Kiprā dzīvo tāda tauta, kas ir ļoti disciplinēta, ļoti drosmīga un arī ļoti uzdrīkstas ļoti daudz ko izdarīt. Tā kaimiņos atrodas Izraels valsts kas savulaik ir kļuvusi par enerģētiski neatkarīgu valsti, jo atklāja dabasgāzes iegūs savā teritorijā. Pēc tam tika izveidotas komerciālas attiecības starp Kipru un Izraēlu. Tas nekādi nesatrauca Arābu valstis. Tātad tas tika izdarīts mierīgā veidā. Tas ir fantastisks piemērs, no kur mums visiem vajadzētu mācīties. Enerģētikas sektorā ir jāskatās, kā mēs varam izmantot visas mūsu rīcībā esošās iespējas. Šis sektors var palīdzēt nodrošināt stabilitātu un mieru, kas ir mūsu mērķi. Pirmīt jau tika teikts, un es gribu atkārtot to, ka mums ir jāizmanto labās attiecības starp Kipru un daudzām citām trešajām valstīm, it īpaši Arābu valstīm. Vēlreiz novēlu jums veiksmi, prezidents! Paldies, un tagad pie grupām nepiedarošie deputāti Sinklērs Kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Labdien, Kipras prezidenta kungs. Man bija liels prieks tikties ar jums Nikosijā 2009. gadā. Es gribētu jūs arī sveikt ar visiem centieniem, ko esat ieguldījis, atrisin, lai atrisinātu Kipras problēmu, kas ir ieilgusi. Es domāju, ka tas apvainojums, ko jums met, Turcijas valdība, uzsākot prezidentūru un boikotējot, neatzīstot jūs kā Eiropas Savienības prezidentūru, tas ir jāatkārto šajā uh, eh, plenārsēžu zālē atkal un atkal. Es domāju, ka tādēļ pat vajadzētu samazināt kandidātu valsts status Turcijai vai pat apņemt to, ja jau Turcija atsakās komunicēt ar Eiropas kopienu. Jūs teicāt, ka šī esot demokrātijas citadela, taču jūs, prezident, esat izglītojies Krievijā, jūs esat redzējis valstīs kā Krievijas dome, valsts dome nav nekāda eh, demokrātijas citadele. To varētu salīdzināt ar šajien, tāpat kā Kremli var salīdzināt ar Eiropas komisiju, jo Barozo eh, šī, šo Kremļa politiku mēģina ieviest še, arī šeit. Jūs vienmēr esat nobežījies par strādājošo likteni. Atenās mm, cilvēki ir izgājuši ielās, lai teiktu, ka viņi nevēlas dzīvot kā vergi. Jūsu ideoloģija ir komunistiska. Kā jūs domājat aizsargāt strādājošos šobrīd ieviešot dažādus taupības pasākums, ko pieprasa Angela Merkel un citi Eiropas Savienības vadošie politiķi? Jums tas būs grūti, jūs man piekritīsiet, ka stratēģija 2020 ir bez jebkādas vīzijas. Es šaubos, vai tā būs vairāk veiksmīga nekā Lisabona Lisabonas līgums, kurā bija teikts, ka 2010. gadā Eiropas Savienībai jābūt konkurētspējīgākai un di dinamiskākai ekonomikai pasaulē. Vakar televīzijā jūs teicāt, ka no Kīpras milzu lietas nevarot gaidīt. Prezidenta kungs, Eiropas Savienība ir milzīgs Everests pats jau par sevi. Paldies! Paldies! Un tagad dod vārdu Kasalīdes kungam. Paldies, priekšsādātāja kungs! Kipra uzņemas prezidentūras pienākumus. Tā ir gan pieticība, gan arī ļoti labas idejas vienlaikus. Tā ir gatava atbildēt tām grūtībām un izaicinājumiem, kas eh, atrodas dienas kārtībā. Prezidenta kungs, jūs šeit izklāstījāt prezidentūras prioritātes. Jūs stāstījāt par to, ka prioritāšu vidū būs daudzgadu finanšu schēma, kopīgie patvērumu noteikumi. Uh, tāpat arī KLP reformas ieviešana, kopīgā jūrniecības politika, kopīga energopolitika un tā tālāk. Ārlietu ministru tikšanās kurā piedalīsies arī arābu valstu pārstāvi un kas ir ieplānot pavisam drīz, parāda to, ka jūs vēlaties turpināt pavadīt arābu pavasaru valstu attīstību. Jūs esat uh, apņēmies turpināt paplašināšanās procesu, ieskaitot arī paplašināšanos uzņemot Turciju. Mēs uzskatām, ka jūs noteikti būsiet neitrāli attiecībā uz Turciju šajā jautājumā. Mums gan ļoti žēl, ka Turcija iesākumā ir ieņēmusi tādu ļoti pie necienīga nostāja pret eh, Eiropas Savienības iestādi, institūciju, kas ir prezidentūra. Sešus mēnešus Turcijai būs jārunā ar Kipru nevis tikai kā ar vienkāršu valsti, bet kā ar Eiropas Savienības iestādi. Ir jāaizmirst par šīm divpusējām problēmām un jārunā par Eiropas jautājumiem, Eiropas dimensijām. Kā jūs teicāt ievadrunā, tieši to jūs arī grasāties darīt. Turcija ir izteikusi draudus attiecībā uz ekskluzīvo ekonomisko zonu un tādējādi vēlas novērst jūsu uzmanību no prezidentūras tiešajiem pienākumiem un uzdevumiem. Kīpra tomēr, Kiprai ir jāpierāda savas prezidentūras laikā, ka tā ir nopietnas un uzticams partners. Kipras veiksme prezidentūras lomā būs vislabākā atbilde Erdogan kungam, kurš teica, ka mēs, Kipra, nesot nekāda valsts, mēs tāda tā kā pusvalsts esot. Ka mēs tā neesam spējīgi vadīt Eiropu. Šī prezidentūra iekrīt laikā, kad mēs runājam par banku rekapitalizāciju un atbalstu. 1974. gadā Kipru iznīcināja turku iebrukums. Kipras uzplaukums ir patiesas ekonomisks brīnums, no kur mēs varam daudz ko mācīties. Paldies! Eh, Frau Kollegin Sintler. Paldies, kolēģis Sinklērs kundze, jūs vēlties uzdot Kasalīdes kungam jautājumu, nu tad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu uzdot jautājumu Kasalidus kungam. Es gribu viņam atgādināt, ka mana valsts garantē 10 miljārdus eiro kā SVF aizdevumu jūsu valstī. Tas maksā uh, desmitiem miljonu mārciņu katru mēnešu, lai palīdzētu Kiprai. Es domāju, ja mēs to nedarītu, tad Turcijas būtu vēl daudz bezkaunīgāk. Kā ir ar Austro-Ungārijas impēriju, ar Itāļu, Franču, Portugāļu kolonialismu, kā ar Vācu ekspansiju? Vai jūs vēlaties vienmēr tos piesaukt, ja tomēr pāršķirt lapu un runāt vairāk par nākotni? Kas liduskungs? Kasulidis kungs, Kipras, eh, Britu bāzes joprojām pastāv Kiprā, un šo bāzu klātbūtnes dēļ mūsu attiecības ar apvienoto karalisti ir vislabākās. Es ceru, ka eh, komentāri Es domāju, ka komentāri, kurus izsaka Britu tautas vēlētie pārstāvji, ir jāvērš uz nākotni un tagad, un nevis uz pagātni, par kuru daļa atbildības ir jāuzņems koloniālajai varai par to, ka sala ir sadalīta. Paldies, un tagad Mavro Nikolas kungam vērts, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es no savas puses vēlos sveikt šeit parlamentā Kīpras republikas prezidentu Kristofies kungu. Kristofies kunga runa par eh, Kīpras eh, prezidentūru ir eh, progresīva, un viņš runāja par pašu svarīgāko Eiropas Savienībā. Pirmkārt jau par ekonomikas krīzi, kuru viņš vēlas um, risināt tādā progresīvā un demokrātiskā veidā. Un tas nozīmē to, ka ne tikai ja tirgus politika tiks uh, risināta, cīnoties pret krīzi, viņš runāja par uh, cīņu pret bezdarbu, par uh, izaugsmas stiprināšanu, par jaunu cerību viesošu politiku īstenošanu, kas varētu parādīt ceļu izēj no krīzes. Viņš arī runāja par taisnīgumu, demokrātiju, solidaritāti, sociālo vienotību. Es domāju, ka tās ir Eiropas Savienības pamatvērtības, kas ir uh, novedušas vai palīdzējušas arī Kiprai šobrīd kļūt par Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Uh, Un šobrīd mums ir jāparūpējas par to, lai mūsu ģimene sakārtotu eh, savas lietas un lai mēs visi panāktu vairāk Eiropas. Es domāju, ka tas ir arī Kipras eh, prezidentūras nospraustais mērķis. Jūs nerunājāt cīkāk par Kipras jautājumu taču ļoti daudz deputāti pa šo laiku ir, ap, ir viesojušies Kiprā un saskāršies ar šo realitāti. Viņi redzējuši uz pusēm sadalītu galvaspilsētu visā pasaulē vienīgo joprojām sadalīto galvaspilsētu. Viņi redzējuši arī, cik daudz armīnieku tur uzturas okupācijas armijas, 45 tūkstoši okupācijas armijas karēvi ir dislocēti šajā salā. Mēs vēlamies aiz, aizsargāt. Uh, kas it kā aizsargā Kīpras turkus no Kīpras grieķiem, kur tur ir daudz mazāk. Un kā šo jautājumu atrisināt? Turcija neatzīst Kīpras republiku, un šobrīd līdz ar to Turcija neatzīst Kīpras republiku kā Eiropas Savienības prezidējošo valsti izējas punkts ir koloni, kolonializācija, kas skaitē demokrātijai. Mēs paturam prātā 700 tūkstošus uh, iedzīvotāju, un es domāju, ka, tas, uh, ka šī situācija nav pieņemama. Kīpras problēma tiek atspoguļota tā, it kā kīprieši būtu par to vainīgi. Bet tas tā nav. Un kā tad ar Turcijas iestāšanās kursu, vai tas tiks turpināts, ne, neraugoties uz situāciju? Paldies, un tagad Vikstrēms kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī sveicu Kiprijas prezidentūru Kiprai šobrīd ir ļoti labi sagatavota programma viņas prezidentūras laikā, un es jums novēlu visu to labāko šās programmas īstenošanā. Es vēlētos mums visiem atgādināt, ka Eiropas Savienības institūcijas ir apsolījusi Eiropas iedzīvotājiem izveidot kopīgu Eiropas Savienības patvērumu meklētāju sistēmu, kur sāk darboties līdz šā gada beigām. Šobrīd tā ir Kipras atbildība, Kipras prezidentūras atbildība. Būs šī programma gatava vai nē? Man ir ļoti liela uzticība Kipras spējai šo programmu pabeigt līdz gada beigām, un tomēr tam būs nepieciešama mūsu sadarbības stiprināšana tūlīt pat un tagad. Es esmu Dublinas divi ziņojuma referenti, un mēs esam tikpat kā panākuši vienošanos, un tomēr es vēlētos, lai mēs turpinātu intensīvi sadarboties šajās sarunās, lai mums tiešām izdotos tas, ko mēs esam apsolījuši Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Citi svarīgi jautājumi. Patiesībā mēs esam vēsturiski tuvu brīdim, kad mēs eh, vienosimies arī par Eiropas patenta vienošanos. Ir vēl maziņš, maziņš gabaliņš palicis, kad četru gadu desmitu sarunu rezultātā mums izdosies ieviest Eiropas, visai Eiropas patentu. Tas samazinās gan izmaksas, gan arī patents varēs tikt aizstāvēts vienā tiesā. Vēl ir ļoti daudz jautājumu, risinājumu, risinām, un tomēr es esmu mm, gatava būt fleksibla un lemtspējīga. Lai Kipras prezidentūrai izdotos īstenot tās mērķus un arī Eiropai svarīgus jautājumus, tad mums noteikti ir jādomā par Kipru, kura būs izpildījuši mērķus, Maza valsts, maza sala, bet kura Eiropai tik svarīgajā laikā ir darījusi tik ārkārtīgi daudz. Paldies, vēlreiz tiek teikts grieģiski. Paldies, un tagad Filips Lambērs zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Prezident Kristofies, sveicu jūs šeit. Es vērsīšos pie jums kā. Ka pret eh, vienu no 27 Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvim. Tad, kad es dzirdēju jūs un uzklausīju Van Rompē kungu teikt, un ja es paraugos uz eh, padomas rīcību šodien, man šķiet, ka te ir eh, runa par dalītām personībām labākajā gadījumā un cita, sliktākā gadījumā par dubultoš, personības dubultošanos. Padoms saka, ka mēs vēlamies budžeta savienību, bet tad viņi ar visiem spēkiem cīnās pret uh, nopietnu budžetu ar pašu resursiem, uh, No savas komisijas puses padomas saka, mēs vēlamies fiskālo savienību, un pēc tam es redzu, ka padome visiem spēkiem cīnās pret jebkādu nodokļu harmonizāciju nodokļu konkurences dogma joprojām ir spēkā. Tajā pašā laikā padomi joprojām runā par to, ka jācīnās pret nodokļu oāzēm. Es piedzīvoju to, ka pagājušā nedēļā padoms turgalvīgi atteicās noteikt ierobežojums eh, riska kapitāliem, kas eh, investē nodokļu paradīzēs. Un tas notika tikai pagājušajā nedēļā. Un varbūt tas fakts, ka Daudz dalību valstis ir nodokļu oāzes, varbūt, ka tam ar to ir kāds sakars. Līdzīgi, tad, kad padomu runā, ka ir vajadzīgs vairāk demokrātijas, vairāk demokrātiskās pārskata atbildības, un tad paraugaties uz Van Rompēja kunga dokumentu pagājušajā nedēļā, ka mums ir jāpārvar demokrātijas plājas Eiropā. Jā, ļoti labi. Jūs eh, ļoti slavējat parlamentu visi to slavē. Bet tad, kad es paraugos uz jūsu rīcību, tad katrā jūsu rīcībā Jūs cenšaties apiet Eiropas parlamentu, kad jūs izveidojat um, glābšanas plānu, tad tas ir starpvaldību lēmums. Parlamentam te nav nekāda lēmuma. Jūs um, izveidojat fiskālu kompaktu vienošanos, un atkal parlamentam nav nekāda teikšana. Tad, kad veidojat banku savienību, atkal jūs apgājāt Eiropas parlamentu. Līdz ar to man jums ir jautājums, kuru padomas seju mēs redzēsim, doktor Džekilu vai... Vai Haida kungu, paldies! Un tagad došu vārdu Zahradila kungam ECR grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, Kristofies kungs. Mūsu valsts vienlaicīgi iestājās Eiropas Savienībā, un tāpēc es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka kārtējā jaunā Eiropas Savienības dalībvalsts ir kļuvusi par Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Tā ļoti respektabla valsts arī no ģeogrāfiskā viedokļa. Mēs nesen viesojāmies Kiprā, tikāmies ar jums, tikāmies ar jūsu valsts ministriem, ar ārlietu ministru, iekšlietu ministru, un uh, tas viss uz mums atstāja ļoti labu iespaidu. Jūs esat labi sagatavojušies, un es gribētu jums vēlreiz pateikties par šo laipno uzņemšanu, kā jūs mūs uzņēmāt, kā jūs bijāt gatavi ar mums runāt. Uh, Jūs runājat par politisko sabiedrību, me, savienību. Mēs esam ļoti skeptiski noskaņoti pret to. Mēs nezinām, pat ja tas būtu labs risinājums, mēs uzskatām, ka tas nav solis pareizā virzienā. Es nepiekrītu ne Barozo kungam, ne šī parlamenta vairākumam, kas uzskata, ka tas būtu labs risinājums. Es tā nedomāju. Jūs runājat arī par solidaritātes principu. Es domāju, ka arī šajā ziņā mums ir jāuzmanās, lai šis princips nenovestu pie tā, ka no Eiropas Savienības eh, izveidojas tādu kā pārneses savienību, kur tiek eh, tikai sadalīts no vienas valsts uz citu valsti, jo tas eh, tikai vairot spriedzi starp dalību valstīm. Un tas attiecas arī uz uh, daudzgad finanšu schēmu, par ko jūs šobrīd esat atbildīgs. Jūs reiz arī parādījāt, ka jūs esat ļoti realistisks un pragmatisks, un uh, tas arī uh, atspoguļojas jūsu viedoklī par nodokļiem un finanšu sektoru regulējumu. Jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Mums nav nepieciešams finanšu transakciju nodoklis. Mēs nevēlamies uh, likvidēt Eiropas Savienības konkurētspēju. Nē, gluži otrādi mēs vēlamies to saglabāt, lai Eiropas Savienība varētu turpināt funkcionēt. Es nu, vēlos jums vēlēt, ad, vēlēt veiksmi, un es ceru, ka jūs prezidentūra darbosies veiksmīgi. Paldies, Hats Georgio kungs, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es gribētu sveikt šeit Kipras prezidentu Eiropas parlamentā. Kipra tiešām ir maza Eiropas Savienības dalība valsts. Tās teritorija ir daudz mazāka nekā visām citām Eiropas Savienības dalību valstīm, un iedzīvotāju skaits ir tikai kā viena ceturtā daļa no Berlīnas iedzīvotājiem un viena desmitā daļa no tiem, kas dzīvo Londonā. Bet tāpat laikā Kipra ir valsts. Un turklāt tās teritorija ir okupējusi daļai valsts, kas klāvē pie Eiropas Savienības durvīm. Kīpra ir valsts, kuru atbalsta 26 pārējās Eiropas Savienības dalību valsts un visi deputāti. Tikai ar šo atbalstu mēs varam pierādīt, ka Eiropas Savienība sevi uzskata par valstu un pilsoņu apvienību, kurā visas valsts un pilsoņi ir vienlīdzīgi. Kipra varbūt ir daļai okupēta valsts, taču tai ir vajadzīgs mūsu atbalsts, kā Eiropas parlamenta atbalsts. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība skaidri un oficiāli atbildētu Turcijai, kas nemitīgi atkal atkārto, ka tā neizstāšoties nekādās attiecībās un kontaktos ar Kipras prezidentūru. Vienīgā iespējama atbild šādā situācijā ir tāda, ka komisija un Eiropas parlaments neuztur nekādus kontaktus un sakars ar Turciju, kamēr Turcija neatzīst šo te oficiālo Kipras pārstāvniecību. Dāmas un kungi, mēs dzīvojam krīzes apstākļos, kas burtiski žņaudz nost mājasaimniecības. Tirgus rīkojas bez jebkāda soda, kredīt sektors aizvien palīdz palielina valstu pavārdus, pavārus, pa, parādus, kas eh, savukārt gremdē nabadzībā Eiropas pilsoņus. Kipras prezidentūras prioritātes ir tādas, kas pelnījušas atbalstu. Nabadzība ir jāizskauž, it īpaši bērnu nabadzība. Tāpat ir jāveicina miers, īpaši vidusjūras basēnā, un jārada kopīga patvērumu politika. Paldies! Morgantī, konsulūdzu. Presidente, vorrei innanzitutto fare i miei migliori auguri. Priekšsēdētāja kungs, iesākumā gribētu novēlēt visu to labāko Kīpras prezidentūrai vai tas būtu finansiālos vai politiskos jautājumos. Varu jums apliecināt, ka es personiski un mana partija jūs pilnībā atbalstīs, uh, cenšoties tikt vaļā no tās piedienu, ko mēģina izdarīt Turcija uz jums un uz Eiropu. Eiropa ir jāaizstāv savas intereses. Šobrīd tā mēģina izlikties, ka neredz to, kas noticis Kiprā. Es pavisam nesen, pirms dažiem mēnešiem viesojos Kiprā un pats savām acīm redzēju, kāda, kāds ir tas vēsturiskais un kultūras darbs, ko ir izpostījuši Turcijas uh, okupanti. No 2002. līdz 2013. gadam Eiropa ieguldījis Turcijā ļoti prāvus finanšu līdzekļus, un valsts ir strauji e, attīstījusies. Pavisam nesen vairāk nekā 2 miljardus eiro mēs aizdevām Turcijai. Uh, Mums ir jāpalīdz dalību valstīm un nevis kandidātu valstīm, kas mums skaitē. Paldies! Paldies, Vērtmanskons! Paldies! priekšsēdētāju kungi, godātie kolēģi, es gribētu sveikt Kristofijas kungu un viņa komandu ar to, ka viņi ir lieliski sagatavojušies Kipras pirmajai prezidentūrai. Jūsu vēsturē tas noteikti ir pagrieziena punkts. Viena no mazākajām jaunākajām Eiropas Savienības dalību valstīm ir uzņēmusies tik milzīgas uzdevumus ārkārtīgi sarežģītos ekonomiskajos apstākļos. Jūsu programmas divas daļas man šķiet īpaši svarīgas. Pirmkārt, tas uzmanība, ko pievēršat pilsoņiem un DFS. Šajos ļoti sarežģītajos laikos Eiropas pilsoņi ir jānostāda pirmajā vietā. Tikai tad mums būs spēcīga savienība, kas būs spējīga konkurēt pasaulē. Ja runājam par Turcijas draudiem, ko tā izteikusi jūs prezidentūrē, tad te Eiropas Savienībai jābūt vienotai, jārunā vienā balsī arī par šo jautājumu. Mums ir ļoti skaidri jāpasaka, ka Visas rezolūcijas, ANO rezolūcijas ir jāīsteno un startautiskās tiesības ir jāievēro. Kandidātu valsts klauvē pie Eiropas Savienības durvīm ar ieročiem. Lūdzu, būsim vienoti un atbalstīsim mūsu prezidentūru. Paldies! Paldies Vērtmans kundzei un tagad Marinēs Kokungs tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais padomas priekšsēdētāja. Nākamie seši mēneši Eiropas nākotnē būs īpaši svarīgi. Jūsu uzdevumi ir ļoti grūti, jums uz pleciem gulsts liela atbildība. Un tāpat laikā mēs zinām, ka jūs varētu paveikt šo darbu ļoti labi. Ja runājam par tiesību aktiem, tad svarīgākie plāni šeit ir DFS un dažādās horizontālās politikas. Dānijas prezidentūras atstātais mantojums nav diezko bagāts. Šķiet, ka nav pat nekādu ideju par to, cik liels būs Eiropas Savienības budžets. Tiek runāts par izaugsmu, bet budžets skaitļos mums nav zināms, kaut arī tas ir galvenā svira, ko mēs izmantosim izaugsmē. Dānijas prezidentūru e, īpaši nodarbināja dažādas horizontālās politikas, kas iekļaujas koplēmumu procedūrā. Kipras prezidentūras uzdevums ir atgriezties pie pamatpienākumiem un atsākt debats ar Eiropas parlamentu parlamentu. Uh, tā, lai mēs šogad varētu tikt pie budžeta. Ir, Kipras prezidentūrai priekšā ir ļoti lieli uzdevumi, proti nomierināt konfliktu, kas izveidojas starp parlamentu un komisiju par Schengenas jautājumiem. Situācija ir nepieņemama. Eiropas Savienībai ārējās robežas ir diezgan vājas, un šobrīd netiek koordinēti veidota kopējā Schengen zonas attīstība. Dažas valstis nevar iestāties atrodas Schengen zonā, kaut arī tās ir veikuši liels ieguldījums savu robežu stiprināšanā. Jums šis konflikts ir jāatrisina. Es nesaprotu, kāpēc Svobods kungs šeit pieminēja Ungāriju, tad, kad tiek pieminēta Rumānija. Svobods kungs vada vienu no demokrātiskām grupām Eiropas parlamentā. Viņam būtu ļoti labi jāzina, ko nozīmē demokrātiskās vērtības un to aizstāvību. Rumānijā, Ungārijā, Austrijā vai jebkurā citā valstī. Priekšsēdētāja kungs, Rumānijā šobrīd nenotiek politiskās cīņas. Pēdējās nedēļās mēs esam novērojuši kaut ko tādu, kas turpināsies arī nākotnē. Proti, notiek uzbrukums demokrātie. Konstitucionālās tiesas lēmumi netiek respektēti, tāpat arī augstākās tiesas spriedumi netiek īstenot. Netiek e, īstenots pamata tiesu varas idejas. E, tiesneši ir apdraudēti, un tas patiešām ir uzbrukums demokrātijai. Lūdzu, izanalizējiet šo situāciju un iejaucieties, lai aizstāvētu Eiropas vērtību. Ferrati. Paldies tagad koferātī kungam vārds SND grupas vārdā. Senjor prezident. Priek, <clears throat> prieksēdētāja kungs, prezident Kristofies kungs. Jums priekšā ir smags pusgads, runāsim atklātu valodu un tomēr jūs esat izvirzījuši prioritātes, un viena no tām ir finansiālā stabilitāte un ekonomiskā izaugsme. Un nebūs jau tā, ka jūs vienpersoniski vai prezidentūra vienpersoniski to sasniegsiet. Šobrīd miljoniem Eiropas iedzīvotāju piedzīvo situācijas un dzīves apstākļu pasliktināšanos. Un es uzskatu, ka ekonomisko izaugsmu var veicināt adekvātas investīcijas tādās nozarēs, kuras tiešām var radīt jaunas darba vietas. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu finanš, daudzgadu finanšu schēma būtu pieņemta līdz šā gada beigām. Mums ir jārod nepieciešamie resursi, kas ir nepieciešami DFS īstenošanai. Un varbūt aizmirsīsim eiro obligācijas un turbina nodokli. Es uzskatu, ka jauns darba vietas tas ir svarīgākais, bet tam ir nepieciešama resursi. Visiem ir jāstrādā kopīgi, lai mēs rastu šos resursus, ja nu mēs tiešām to vēlamies. Mums ir jāizveido adekvāti energotīkli, transporta tīkli, arī tam ir nepieciešams finansējums. Tikai tad tie procesi, kurus mēs tik veiksmīgi esam uzsākuši, varēs tikt pabeigti. Pretējā gadījumā Eiropas Savienības izverzē, izverzītie laika grafiski grafiki netiks ievērā, ievēroti. Un eh, resursi, kurus vajadzētu vēl papildus ievest Eiropas Savienības budžetā, ir ļoti svarīgi par tiem runāt. Bet tagad par citu jautājumu. Protams, ka sešu mēnešu laikā objektīvi nevar sasniegt daudz, bet eh, jūs tiksiet vērtēti pēc tā, ko jūs paveiksiet mēs runājam par savu veidu labdarības eh, politiku tādā veidā, ka jūs ir jāatcerās ar labu prātu, bet, lai to panāktu, mums ir jāstiprina starpinstitucionālā sadarbība un arī Eiropa politiskā līmenī. Tam ir nepieciešama drosme, tāpēc es jums novēru galvenokārt drosmi. Paldies, Koferātī kungam, un tagad Alašmīts lūdzu. Paldies, priek prieksēdētāja kungs, godātais Kripers prezidenta kungs. Ir grūts laiks uzsākt prezidentūru, un Eiropas Savienība šūpojās. Ekonomiskā sadarbība ir uz lielas jautājums zīmes, nacionālisms un protekcionisms aug ik stundas. Prezidenta kungs, jums ir ļoti daudz, kas jāaizdara līdz Ziemassvētkiem, galvenokārt finanšu jomā. Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir jāatgūst ticība finanšu sektoram un bankām, bet mums ir nepieciešams līdzsvarots skatījums, prezidenta kungs. Tas, ka mēs tikai vienpusēji nosodam finanšu tirgu, kas ir visa ļaunuma velns, es neatbalstu šādu viedokli. Tā vietā jums vajadzētu savas eh, skrotis no bises vērst uz visu Eiropu. Iespējams, ka šeit arī kāds sēž, kurš ir vainīgs pie tā, kas šobrīd Eiropā notiek. Prezidentūra. Galvenais, kas Eiropā šobrīd notiek, ir tas, ka mums ir diva, divu ātruma Eiropa, tie, kuriem ir kopīgā valūta un kuriem nav. Eiropa gada desmitiem ir bijusi nošķirta ar dzels priekškaru godātais prezidenta kungs, neizveidosim atkal ar dzels priekškaru aizklātu Eiropu. Kā jau Brauso kungs vakar teica, vēsture tomēr ir cerību pilna, un es ar cerībām skatos arī nākotnē. Kristofijas kungs, prezidenta kungs, es vēlētos, lai Kipra šeit būtu pārstāvēta pilnībā. Puse šobrīd nav šeit pārstāvēta. Un šeit jums ir milzīga atbildība. Paldies! Paldies, un tagad uh, Alfonsī kungam vārds no zaļajiem, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais prezident, es esmu deputāts no Korsikas un tādēļ sveicu jūsu prezidentūru, kas arī ir salas prezidentūra vidusjūrā. Mēs esam krīzes apstākļos Mēs eh, dzirdam, ka jūs mēģināt eh, izteikt idejas, kas varētu palīdzēt mums iziet no krīzes. Krīzi vidusjūrā izjūtam smagi. Gan Kiprā, Grieķijā, ehm, Spānijā, Portugālē mēs jūtam, ka mūsu liktenis ir līdzīgs un problēmas ir līdzīgas. Mums ir dažādi uzdevumi, taču tie visi vien, visiem ir kopsaucējs. Mums ir jāpalīdz gan savām tautām, gan arī tām, kas ir die, vidusjūras dienvidu krastā, kuras vēlas ieviest demokrātija. Mums ir ciešas saiknes, kas veidojušas vēsturiskā laikā ap visu šo vidusjūru. Vakar Eiropas parlaments ar, um, vairākum, ar balsu vairākumu atbalstīja ziņojumu, kas uh, paredz izveidot makro reģionus vidusjūras apkaimē. Uh, pirmais piemērs bija Baltijas jūrā, kad tika izveidot šāds makro reģions un kas ir pierādījis, attaisnojis sev praksē. Arī vidusjūras reģionā mēs varētu to izdarīt. Programmēšanas periodā no 20. 2014. līdz 2020. gadam mums ir jāizmanto šis budžets, lai izveidot makro reģionu. E, reģionam ir jāveidojas izmantojot pozitīvās iniciatīvas. Daudzi parlamentārieši atbalstīja šo ziņojumu, un es gribētu, lai Kipras prezidentūra konkretizētu šīs te pirmās e, iniciatīvas, kas šobrīd top attiecībā uz makro reģionālo politiku. Paldies, Alfonsī kungam! Godātie kolēģi! Gribētu uzrunāt īpaši politisko grupu vadītājus. Jūs eh, runātājs sarakstā esat iekļaujuši daudzus runātājus. Daudziem no tiem tiek, pavēla, eh, tiek atvēlēta tikai viena minūte, bet daži mēģina 5 minūšu tekstu izrunāt vienā minūtē. Tas ir diezgan sarežģīti tulkiem. Ja jums ir paredzēta tikai viena minūte, tad tomēr mēģiniet runāt tā, lai tulki jūs var iztulkot. Nākamais runātājs Paškas kungs, EFT grupa. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisijas prezidenta vietnieks godātais Kīpras prezidenta. Kīpra pārņem prezidentūras grožus tajā brīdī, kad ekonomiskā sociālā situācija ir ļoti sarežģīta. Jūsu rīcībā ir seši mēneši. To laikā Kiprai būs jārūpēs ne tikai par savu problēmu risināšanu, bet arī par Eiropas iestāžu darbu koordināciju. Tas būs grūts darbs. Taču ambiciozā prezidentūras programma, kuru šorīt prezentēja Kipras prezidents Kristofijas, parāda, ka Kipra ir sagatavojusies ar ļoti lielu atbildību šai prezidentūrai un ir gatava palīdzēt konsolidēt sociālo un ekonomisko dzīvi Eiropā. Varbūt, ka tas pat ir labi, ka Kiprai ir tik unikāla geogrāfiskā situācija. Tā atrodas ļoti tuvu tuvējiem austrumiem, vidusjūras pašā vidū. Jūs esat arī ļoti labi komunikātori šīs geogrāfiskās situācijas dēļ. Jūs labi pārzinat vietējo situāciju. Domāju, ka Eiropai tas būtu jāizmanto. Es domāju, ka Kipras prezidentūra varēs palīdzēt atrisināt reģionu problēmas. Un es jums novēlu tajā veiksmi. Paldies Paškas kungam. Nākamais runātājs Klāsa kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es gribu sveikt Kipras prezidentūru, it īpaši tādēļ, ka tai ir specifiska geogrāfiskā situācija. Kipra ir vienīgā Eiropas Savienības dalība valsts, kura ir daļēji okupēta okupāciju ir veikuši militārie spēki no kandidātu valsts Turcijas. Turklāt Turcija atsakās atzīt Kipras republikas pastāvēšanu un atsakās pildīt savus pienākumus, ko tai uzliek muitas savienības nolīgums. Eh, šīs problēmas mēs jūtam gan uz jūras, gan arī gaisā. Eh, tiek pārkāpts Ankaras protokols. Tas ir patiešām liels skandāls. Tā ir problēma ne tikai Kiprai, bet visai Eiropas Savienībai. Eiropas Savienība vienmēr stāstīja saviem pilsoņiem, ka sarunas par Turcijas iestāju Eiropas Savienībā uh, tiks pārtrauktas tad, ja Turcija nepildīs savus sarunās uzņemtās saistības. Bet kas tad notiks tagad? Kāds no turku ministriem pavisam nesen izteicās, ka eh, Kiprai nemaz nesot tiesību būt par prezidējušo valsti, un Turcija iesaldēšot iestājas sarunas, ja Kipra būs prezidējušā valsts. Nu, ja Eiropas Savienība nedarīs neko, lai pārtrauktu šo te Turcijas brutālo izturēšanos, tad tā parādīs, ka Eiropas Savienībai nevar neviens ticēt, un Eiropas Savienība nav pelnījusi pilsoņu cieņu. Paldies Klāsas kungam. Obrecht kungs no Tautas partijas. Priekšsādātāji, godātais Kipras prezidenta kungs, komisāra kungs, gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka Kipra un Polija iestājās Eiropas Savienībā vienlaikus. Un tomēr Kipra nekad netiek saukta par jauno dalību valstu. Parasti par jaunajām dalību valstīm tiek sauktas tās valstis, kas agrāk atradās aiz dzelzs priekškara. Pret Kipru nekad neviens nav izturējies kā pret jaunpienācēju. Tas jums dod unikālas iespējas. Jūs varat veidot tiltu, kas savieno abas puses. Un tam ir dziļa politiskā nozīme. Es domāju, ka jūs līdz ar to ļoti jūtīgi izturties pie visām šīm problēmām. Es ļoti nopietni klausījos tajā, ko jūs teicāt par Eiropas kohēzijas stiprināšanu. Es esmu referents jautājumā par vieniem no Eiropas fondiem. Tādēļ ceru, ka jūsu prioritātes skaidri izpaudīsies arī sarunās par DFS. Ceram, ka Kīpras prezidentūra neļaus sašķelties dalību valstīm. Runājot par šo finanšu schēmu, nebūs šī plaisa starp kohēzijas draugiem un tēriņu draugiem. Mums būtu jāizvairās no šādas konfrontācijas un pretrunām, kas diemžēl jau parādās pie horizonta. Tā mums nav vajadzīga. Mums ir vajadzīga lielāka saskaņotība politiskajā pieejā. Mēs nedrīkstam divkāršot lietu administrēšanu. Mums vajadzētu labāk tērēt mūsu rīcībā esošos līdzekļus. Tādēļ ceru, ka Kipras prezidentūra um, palīdzēs gan tiem, kas ir par kohēzijas līdzekļiem, gan tiem, kas vēlas labāk tērēt līdzekļus. Paldies tagad kopas kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāju, prezidentkungs. kungs. Prezidentūra vienmēr ir uh, liels izaicinājums attiecīgajai valstī, kas to uzņems, un mēs ceram, ka prezidentūra spēlēs uh, būtisku lomu, lai izvest Eiropas Savienību no krīzes. Es gribētu pieminēt četrus punktus. Ekonomikas krīze, jūs jau šodien sacījāt, ka ir nepieciešams uh, Eiropas uh, strādājošiem parādīt, ka mēs esam spējīgi pārvarēt krīzi un, lai dotu viņiem cerības, uh, ir vispirms jārisina jauniešu bezdarba jautājums, jārat jaunas darba vietas. Es domāju, ka tas ir, tie ir arī tie pamatpunkti, kuriem jāpievērs, un es ļoti paļaujos uz jums. Runājot par kaimiņu valstīm, jūsu Jūsu strateģiska atrašanās vieta un jūsu attiecības ar Arābu valstīm jums arī piešķir ļoti nozīmīgu lomu, tīpaši attiecībā uz kaimiņu valstīm, kas atrodas uz dienvidos no jums. Un tā es domāju par Sīriju un citām Arābu valstīm. Jums būtu jāparūpējas par to, lai uh, labāk tiktu izprastas šo valstu vajadzības un taisnīgāk tās risinātas. Tālāk par Eiropas attīstību. Neviens nedrīkst aizmirst to, cik svarīgs ir sarunas par eh, DFS, un eh, jūs saprotat, cik ļoti būtiski tas ir eh, Eiropas Savienības attīstībai. Ceturkārt, Schengena, jūs esat saņēmuši tādu smagu mantojumu no Dānijas prezidentūras, un tagad jums ir jāstrādā pie tā, lai problēmu atrisinātu. Jums ir ļoti būtiska vidutāja loma, lai paskaidrotu, kā nākotnē izskatīsies šis kurs. Uh, Pirms novēlu jums visu to labāko, es gribētu vēlreiz vērst jūsu uzmanību uz to, ka nav pieņemam tās, ka kandidāta valsts Turcija iztur šādi pret Eiropas Savienības prezidējošo valsti un vēlas savu attieksmi parādīt arī attiecībā uz prezidentūru. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu šeit būt ļoti stingrai savā nostājā. Ja, tā, ja Turcija vēlas panākt iestāšanos Eiropas Savienībā, gal galā tā nedrīkst. Paldies, un tagad Jēnsens kundzei vārds, Alta grupas vārds. Moment, paldies, priekšsēdētāji kungs. Kipras eh, prezidentūra strādās, lai mēs varētu pieņemt eh, ietvaru 2014. 20. gada Eiropas budžetam. Un es tiešām novēlu Kipras prezidentūrai visas iespējas un veiksmi, lai izdotos pieņemt DFS. Viegli tas nebūs, ir vesela virkni valstu, kur vēlas redzēt mazāku Eiropas Savienības budžetu, ir tāda, kur vēlas redzēt to daudz lielāku, un ir tādas, un katrai valstī ir veto tiesības, tāpēc Kiprai būs nepieciešama viņu diplomātijas augstākā pilotāža ir jā reformē arī kopīgā lauksaimniecības politika, un patiesībā viss kopā arī reģionālā politika sastāda 80% no Eiropas Savienības budžeta. Es tiešām ceru, ka Kipras prezidentūra vairāk investēs transporta un energotīklos, izglītībā un pētniecībā. Īsi sakot, mēs vēlamies redzēt tādu budžetu, kas eh, veicinātu ekonomisko izaugsmi, labāku konkurētspēju un mazāku atkarību no fosīlajiem kurināmajiem. Jau tradicionāli nacionāli sarunas par DFS ir ārkārtīgi asiņaina cīņa vai arī orientālistiska austrumu cīņa māksla. Ik viens vēlas būt uzvarētājs, bet kāpēc tā tam būtu jābūt? Patiesībā šobrīd mums daudz vairāk Eiropā ir nepieciešama solidaritāte. Arī no parlamenta puses ar mūsu jaunajām pilnvarām parlamentam ir jānodrošina atklāts, godpilns process, kurā tiktu ņemt vērā visu viedokļi, un es novēlu Kipras prezidentūrai arī iesaistīt parlamentu saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. Paldies! E Paldies, un tagad EFD grupas vārdā Salavrakas kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji! Kipras prezidenta kungs. Jūsu valsts šobrīd ir uzņēmus, uzņēmusies ļoti svarīgas prezidentūras uh, uzdevumu, gan uh, ņemot vērā tās prioritātes, ko savā ievadrunā minējāt, gan ekonomiski, gan ņemot vērā krīzi. Izaugsma ir ļoti būtiska, lai panāktu stiprāku Eiropas Savienību. Tāpat arī ir jāņem vērā ļoti intensīvā ģeopolitiskā attīstība tuvējos austrumos, kas šajā reģionā var izmainīt visu struktūru un kas varētu mainīt arī viņu attieksmi pret Eiropas Savienību. Es te domāju par Sīriju, par Irānu, par uh, aizvien uh, stiprāko konfrontāciju ar Turciju. Tās varētu izraisīt domino efektu un virkni uh, dažādu notikumu. Uh, Es domāju, ka mums ir arī jārēģē uz Turcijas uh, nostāju. Es to ļoti lielā mērā kritizēju un es arī pieprasu, lai Eiropas Savienība attiecīgi reaģētu. Šeit runa ir par Eiropas Savienības dalību valsti un par okupāciju, par svešas valsts okupāciju. Svešu karspēku klātbūtne no Eiropas Savienības dalību valstī nav pieņemama. Vēl visu to labāko neraugoties uz grūtībām. Paldies, un tagad Hakmark kungam vārds. Prieksēdētāja kungs, godātais eh, padomas, prieksēdētāja kungs. Personīgo brīvību vērtības atver tirgus, un tas arī ir pamats labklājībai, bet arī pamats stabilitātei, kur mums tik ļoti šobrīd ir vajadzīga, un arī tai ekonomiskajai izaugsmai, kas mums ir nepieciešama. Un visos tajos gadījumos, kad mēs neesam ņēmuši vērā šīs personīgās brīvības, mēs piedzīvojam sabrukumu. Un es uzskatu, ka tam ir jābūt sākuma punktam, sākuma punktam arī jūsu prezidentūrai. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt atkal un atkal, ka tirgus ekonomikas apstākļos mēs vienmēr esam redzējuši ik visur pasaulē, arī Eiropā, ekonomisko izaugsmi. Un ir jāatcerās viens moments. Atcerēsimies, krīzes ekonomikas Eiropā ir palielinājušas izdevumus un palielinājušas budžeta deficītu, un tas nav tām palīdzējis izvairīties no parādiem. Ja jau tas būtu bijis risinājums, tad mēs visi šobrīd būtu uz budžeta labām kājām. Otrais Tirgus ekonomika nedrīkst pārāk ciest šās krīzes laikā. Tā ir birokrātija, monopoli, pārmērīga atregulējuma vaina, kas šobrīd aizkavē ekonomisko izaugsmu. Un es uzskatu, ka tas ir visu mūsu kopīgs uzdevums piedzīvot un organizēt pilnīgi pabeigtu vienoto tirgu, kurā būtu atbalstīta uzņēmē darbība, investīcijas un jaunas darba vietas. Tam ir jābūt mūsu politiskajam uzdevumam, un tikai tas stiprinās Eiropu. Un tam ir jābūt arī jūsu Kipras prezidentūras galvenajam uzdevumam. Tāpēc mums ir nepieciešams īstenot iekšējā tirgus reformas, mēs neesam to vēl pabeiguši, kā mēs to vēlējāmies. Eiropas Savienība ir pasaulē lielākā ekonomika, bet tā nav pasaulē lielākais tirgus, un mums ir jābūt uh, stipriem, lai mēs veicinātu banku stabilitāti, un šīs prezidentūras galvenais uzdevums ir tieši šis. Paldies! Paldies, Hokmar kungs! Kolēģi Beres skundze vēlas jums uzdot jautājumu. Lūdzu, Beres skundze! Uh. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais kolēģi, vai jūs esat izlasījis Eiropas Savienības līgumu? Tajā netiek runāts par tirgus ekonomiku, tur ir runāts par sociālu tirgus ekonomiku un Eiropas Savienības vērtību vidū jūs pieminējat tikai vērtības un demokrātiju. Bet sociālā dimensija ir jāiz, jāatceras, tāpat sociālais dialogs, sociālā aizsardzība un kolektīvās sarunas. Šķiet, ka par to jūs neko nesat dzirdējis. Jūs runājat par monopolu, vai tad jūs domājat arī par privātajiem monopoliem, kas var nospiest valsts uz ceļiem, kā to Goldman Sachs ir izdarījis Grieķijā? Kad jūs runājat par iekšējo tirgu, vai to jūs eh, uztverat visā pilnībā, tādu tirgu, kas mums ir vajadzīgs un kurā mēs ņemam vērā arī finansējumu? fiskālo un sociālo harmonizāciju, jeb eh, šis eh, iekšējais tirgus jums ir saprotams tikai fragmentāri. Hokmārkungs, lūdzu. Dargie kolēģi, dargā kolēģi, paldies, ka jūs man e, dodat šo iespēju sīkāk paskaidrot, ko es domāju un ko es, kā es to saprotu. Vispirmām kārtām, jebkura veida monopols ir slikts un ekonomikām nāk tikai un vienīgi par sliktu. Un domāju, ka jūs būsiet vienisprāts ar mani. Jebkura veida monopols, valsts monopols, privātu uzņēmumu monopols, tas arī ir viens no galvenajiem uzdevumiem mums ir jātiek vaļā no šiem monopoliem un jāizvēlās citas alternatīvas tirgiem. Otrs, to arī ir svarīgi atcerēties. Tirgus ekonomika ir sociāla, jo ikvienā vietā, kur parādās jaunas darba vietas, ekonomiskas investīcijas, jūs redzēsiet sociālu ekonomiku. Priekšsēdētājs pārtrauc. Paldies, paldies Hekmarka kungam, un tagad es eh, vēlētos dot vārdu Ferma kungam no sociāldemokrāta grupas. Prieksēdētāja kungs, sveic, prezidenta kungs, sveicināt šeit eh, Eiropas parlamentā. Mēs tiešām ceram, ka Kipras parlaments, Kipras prezidentūra sasniegs ārkārtīgi daudz. Un tieši kā jau Jensens kundze, arī es esmu ieinteresēts, kā jūs vedīsiet sarunas par DFS būs arvien vairāk redzams, ka neto maksātāju valstis ir izveidojusi savu veidu paktu, lai samazinātu Eiropas Savienības budžetu nākotnē. Un šo neto maksātāju valstu pamats ir tāds, ka vienīgais izējas ceļš no krīzes ir samazināt izdevumus. Un es nedomāju, ka Eiropas Savienības budžetam vajadzētu atbalstīt nabadzīgākās valstis. Es, es tā domāju, bet tās valsts uzskata, ka šīs valsts nabadzīgākās vienkārši ir slinkas. Uh, Ir arī tādas dalība valsts, kuras uzskata, ka Eiropas Savienības budžetu nevar salīdzināt ar dalību valstu budžetu, un tāda kā sociālie izdevumi un cenu izlīdzināšana Eiropas Savienībai tomēr nav. Eiropas Savienības budžets ir solidaritātes un investīcija budžets, un tā ir būtiska stratēģijas sadaļa, ja mēs vēlamies redzēt Eiropas Savienības. Runājiet lēnāk, runājiet lēnāk, tūkiem ir problēmas. spela en strategisk Mums ir strateģiski jāstrādā, lai veidot kopīgu Eiropu un pabeigt vienotā tirgus izveidošanu. Runātais vēlreiz atkārto to pašu. Ir jābūt Eiropai pētniecības infrastruktūras jomā. Tāpēc prezidentūrai man ir viens jautājums. Kā izskatās jūsu stratēģija, lai dalību valstis pārliecinātu par to, ka viņām ir jāstrādā kopā? Dalību valstis ir ārkārtīgi dažādas arī savā skatījumā uz Eiropas Savienības skat eh, budžetu un eh, kādā veidā jums izdosies vienoties par šo DFS ar Eiropas parlamentu. Paldies, prieksēdētājs. Paldies. Uh, Godātie kolēģi, nākamais runātājs ir Dēvis Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos eh, runāt par vienu konkrētu jautājumu un uzdot to prezidentūrai. Tas, ka ir šobrīd runa par eh, kopīgās zivsaimniecības politikas reformu un par ilg, ilgspējīgiem pārvaldības pār, plāniem, kurā būtu konkrēti zivju resursu atjaunošanas plāni. Parlaments jau ir pieņēmis savu ideju, bet padomē šīs idejas ir iesaldētas. Padome tās nevirs tālāk. Padoma un parlaments nav viensprāts par to, kādā veidā būtu jāinterpretē līgumi. Un, protams, ka katrai pusē ir savi argumenti. Mēs varam šos argumentus izskatīt tikai runājot, bet sarunas nenotiek. Un patreizējā situācijā mēs esam likuši uz spēles pilnīgi visu, ko mēs mēģinam sasniegt kopīgās zivsainiecības reformas rezultātā. Šulca kungs, parlamenta priekšsēdētājs, jau ir runājis par šiem jautājumiem. Un es tagad griežos pie jums, Kipras prezidenta prezidentūras pie jums, Kristofijas kungs, lai sarunas starp padomu un parlamentu tomēr atsāktos. Es nesaku, ka Kipras prezidentūrai ir jārod risinājums. Es tikai vēlos, lai jūs uzsākat sarunas, kuru rezultātā mēs panāktu vienošanos. Paldies! Paldies! Marija Mauro, tagad vārds lūdzu. Dankšēn, er prezident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. La stampa. Krist... Paldies. Appoģi... Paldies arī Kipras prezidentūrai. Arī es vēlētos atbalstīt eh, prezidentūru, kaut arī prezidents ir komunists. Un man tā, man tika izteikt šāds arguments, un es teicu, ka mēs atbalstīsim Kipru tieši tāpēc, ka tās prezidents ir komunists. Uh, Kipras iedzīvotāji Kipras prezidentu ir ievēlējuši demokrātiskās vēlēšanās, un demokrātija ir mūsu galvenais atsaucas punkts un Eiropas stūrakmens. Un es esmu lepns par to, ka mēs Eiropā esam demokrātijas demokrātijas nesēji. Un es tiešām ceru, ka mums izdosies eksportēt mūsu demokrātisko modeli. Jā, mūsu nolūks jau nav eksportēt demokrātiju, kādu mēs to vēlētos redzēt. Mūsu uzdevums ir ar savu piemēru rādīt citām valstīm, kā demokrātija darbojās. Un šeit, es domāju, vajadzētu atgādināt Turcijai, ka Ziemeļkipras militārā okupācija nav pieņemama. Tā nav demokrātija. Mēs liecinam par demokrātiju tādos brīžos, kad mēs citiem pasakam, ka viņu rīdzība nav demokrātiska. Un es uzskatu, ka daudzām valdībām vidusjūras reģionā, īpaši tām, kuras atrodas jūras eh, dienvidu krastā, vajadzētu vairāk domāt par saviem iedzīvotājiem un demokrātiju un nevis par iedzīvotāju un helikopteru pirkšanu. Līdz ar to arī likumiem ir jābūt pieņemtiem demokrātiski, un es vēlētos sveikt Kristofijas kungu Kipras prezidenta demokrātiski ievēlot, ievēlēt ar to, ka jums ir šis pusgads, kurš būs samērā grūts, pretrunu pilns, un tomēr tas, ka jūs esat komunists, jums tikai palīdzēs. Un es uzskatu, ka arī mums jums ir jāpalīdz. Uh, Tas, ka ir jāpalīdz bankām, kuras šajā krīzē ir izrādījušās tāds kā negatīvais spēlētājs, es uzskatu, ka šajā pusgadā mums visiem ir jābūt mazliet vairāk kitriešiem, un tas, ka jūs esat komunists, neko tam neskādē. Paldies Mauro kungam, saka priekšsēdētājs. Un tagad es dodu vārdu Ivana kungam, lūdzu. Domnule președinte, în primul rând vreau să vă mulțumesc. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu jums pateikties par to, ka jūs esat uzņēmies atbalstīt Rumāniju un Bulgāriju viņu centienos iestāties Schengens zonā. Paldies Kipras prezidentam par to. Otrakārt, Eiropa šobrīd ir nonākusi ļoti grūtos apstākļos, ir nepieciešams vairāk Eiropas, vairāk solidaritātes, ir nepieciešams eh, tra finanšu transakcijas nodoklis, eiro obligācijas un daudzgadu finanšu schēmu, kas nodrošinātu ekonomisko izaugsmi un mazinātu bezdarbu, jo īpaši jauniešu vidū ir jārada jaunas darba vietas. Šajā grūtajā periodā mums ir nepieciešams arī vairāk demokrātijas, vairāk respekta pret Eiropas vērtībām. Eiropas parlamentā šobrīd valda vispārēja histērija attiecībā uz demokrātijas situāciju Rumānijā. Jūs jau dzirdējāt šodien vairākus izteikumus par to. Tad, kad runājām par Berluskoni un uh, preses brīvību Ungārijā, uh, Tad, kad runājām par Borisovu, Tie paši tautas partijas kolēģi, kas izsakās tagad, toreiz atbalstoja gan Borisova, gan Orbāna, gan uh, eh, Berluskoni politiku un pasākums. Es domāju, ka prezidentūras rokās ir iespējas pārbaudīt, kas notiek un nodrošināt demokrātijas ievērošanu Eiropā. Esmu pārliecināts, ka jūs atklāsiet, ka Rumānijas valdība ir ļoti daudz ko darījusi preses brīvības vārdā un tās uzlabošanā vairākus mēnešus prese jau vairs nav nekāds drauds nacionālajai drošībai. Paldies, kolēģim. Un tagad to Ilānas kundzei vārds lūdzu. Thank you. Paldies. Prezident Kristofijas kungs. Vēlētos jūs sveikt, uzsākot Kipras prezidentūru un novēlu jums īstenot jūsu prioritātes, kurās ietilpst arī attiecības stiprināšana ar Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Man gribētos cerēt, ka ciešās Kipras saites ar Krieviju nekļūs par šķērsli nosodīt cilvēktiesību un tiesiskas valsts pamatu sašķobīšanos aiz Eiropas Savienības robežām. Esmu referente ziņojumam par vīzu liekšanu Krievijas amatpersonām, kuras ir iesaistītas Sergeja Magnitska lietā. Tāpēc vēlētos mudināt Kipras prezidentūru ņemt vērā mūsu izstrādātās rekomendācijas korupcijas korupcijas un nosodāmības apkarošanai Krievijā. Labākām kaimiņu attiecībām nevajadzētu balstīties uz ieejājošu klusēšanu, vēl jau vairāk šobrīd, kad redzam tik nopietnas nacionālo un starptautisko tiesību pārkāpumus. Jums ir dot unikāla iespēja uzsākt godīgu un konstruktīvu dialogu ar Kremli un uzsvērt to, cik būtiski svarīgi ir cilvēktiesība ievērošana un tiesiskums tādā valstī, kas vēlas būt labās attiecībās ar AS. Paldies! Danke vielmals! Liels paldies! Un tagad došu vārdu Gjurka kungam lūdzu. Köszönöm a szót, elnök úr. Paldies, ka devāt man vārdu. Premjerministra kungs, godātie deputāti. Aizvadīto minūšu laikā mēs dzirdējām tādus komentārus, kas man ļauj secināt, ka Kipras prezidentūrā vismagākās debats būs saistīts tieši ar budžetu laikposmam līdz 2020. gadam. Uh, Es gribētu pateikt dažus vārdus par budžeta plāniem attiecībā uz kohēziju, kohēzijas uh, programmām. Nav pieņemam tas, ka tiek būtiski samazināti kohēzijas līdzekļi, jo tas ir viens no būtiskākajiem Eiropas sadarbības veidiem. Tie viedokļi, kas tika izpausti, ir um, aktuālāk nekā jebkad, jo, ja mēs vēlamies uh, risināt uh, problēmas, kas ir saistīts ar atšķirīgu attīstību Eiropas Savienībā, tad mums ir jādomā ilgtermiņā. Mēs nevaram ļaut, lai īstermiņa perspektīvas aizēno ilgtermiņu izredzes. Mēs šobrīd atrodamies ļoti smagā krīzē, smagākajā Eiropas Savienības vēsturē, un tāpēc mums ir jāsaglabā solidaritāte, jo tas ir ārkārtīgi būtiski. Godētie kolēģi, ja mēs paraugamies uz kohēzijas resursiem, kohēzijas līdzekļiem, tad pastāv ļoti nelīdzsvarot situācija un nav pieņemams, ka tādā valstī kā, piemēram, Ungārijā tiks būtiski samazināts atbalsts, jo mēs vēl neesam sasnieguši 75% uh, attīstības līmeni. Ja mēs paraugamies uz krīzi, tad mums ir jārisina šī krīze ar dažādu instrumentu palīdzību, kā šajā parlamentā jau vairāk kārt ir teikts. Uh, Mums ir eh, jārada jaunas darbvietas, jāstimulē izaugsme. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā visi šie aspekti. Un es ceru, ka Kipras prezidentūra kaut ko varēs darīt lietas labā. Jums vajadzētu iestāties par kohēzijas politiku un iestāties par solidaritāti. Paldies! Paldies kolēģim! Tagad došu vārdu Artuga kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātais prezidenta, es jūs apsveicu ar eh, prezidējošās eh, valsts eh, statusu uzņemšanos un es vēlu jums visu to labāko šajos grūtajos laikos. Jūsu pienesums tiek prasīts, lai radītu jauns darba vietas un izaugsmē Eiropas Savienībā, un es esmu ļoti interesēts uzklausīt jūsu, jūsu um, priekšlikumus, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu, un Eiropas parlaments jūs pavisam noteikti atbalstīs. Prioritāte, protams, ir arī sarunas par DS, DFS, un jūs arī pareizi norādījāt, un par to es jūs apsveicu, ka pāre Eiropas eh, tīklu finansēšana ir saistīta ar ļoti lielu pievienotās vērtības radīšanu, un es gribētu norādīt, ka padomē Eiropas komisijas pieprasītais finansējums ir jāpieņem. Arī jūsu valsts līdz ar to gūtu no tā labumu. Piemēram, jūsu osta Limasolā ir ļoti būtisks punkts tālāk. Ir arī citi projekti starp Limasolu un Nikosiju, ceļu projekts kur jūs varētu gūt labumu no Eiropas naudas. Ja mēs runājam par eh, Kipru, tad eh, te ir jāpiemina jau problēma, kas tika pieminēta. Kādu scenāriju Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot, ja netiek atrisināts Kipras jautājums. Es domāju, ka pēc 38 eh, gadu ilgām neveiksmīgām sarunām beidzot tas būtu jāatrisina. Paldies, un tagad Vanda Kampa kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es kā demokrāts no Nīderlandes, es gribētu novēlēt Kipras prezidentam ārkārtīgi liels panākums, eh, veicot šos ļoti grūtos uzdevumus. Jūs esat maza valsts. Mazai valstī vienmēr ir liels izaicinājums sēdēt lielo valstu vidū, lielajo vidū, Merkels, Šulca, Olanda vidū. Uh, Es ļoti lielā mērā piekrītu Barozo kungam, kurš teica, ka jums ir jāpievērš būtiskākiem jautājumiem. Jums ir ārkārtīgi īs eh, brīdis darbam un ļoti daudz, kas notiks šajā laikā, bet es, ne, lai gan es nedzirdēju vārdu subsidiaritāti šodien, izskanot šajā parlamentā, ir ārkārtīgi daudz darāmā dalība valstīs, un Eiropas Savienībai tiešām vajadzētu pievērsties tikai tiem lielajiem jautājumiem. Protams, mums jācīnās pret krīzi. Uh, Jūs par to runājat, jūs runājat par iekšējā tirgus padziļināšanu, daudzgadu finansu schēma tika pieminēta, bet ietaupījumi, kurus jūs pieminējāt savā ievadrunā, protams, ietekmēs arī Eiropas Savienības iedzīvotājs, un tas nozīmē, ka parlamentam ir eh, atbildība ļoti uh, uzmanīgi rīkoties ar šo te budžetu. Tāpat tik pieminēta patvērumu meklēšanas politika. Es ceru, ka jums izdosies arī panākt progresu tuvāko sešu mēnešu laikā šajā jautājumā. Es gribētu vērst jūs uzmanību uz Eiropas parlamenta nostāju Schengens jautājumā un patentu jautājumā. Mums eh, ir bijušas vairākas smagas eh, sadursmes ar padomu, un es ceru, ka kamēr jūs būsiet padomas priekšsēdētājs, jūs eh, izrādīsiet cieņu pret Eiropas parlamentu un centīsieties strādāt vadoties no tām. Ir sarežģīta situācija, kā jūs jau sacījāt, un un attiecības starp Kipru un Turciju arī ir ārkārtīgi sarežģītas. Un mēs jums vēlam veiksmi un drosmi. Sokrāts ir sacījis, atstājiet Eiropas Savienību labāk nekā tā bija tajā brīdī, kad jūs to nodibinājāt. Paldies, sirsnīgs paldies arī par to, ka Sokrātu pieminējāt, un tagad došu vārdu Vigēņina kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kristofies kungs, es gribētu pateikties jums par skaidro un ambiciozo darbu kārtību un par drosmīgo izteicienu, ka ir nepieciešama izaugsma un solidaritāte ar nabadzīgākiem savienības pilsoņiem. Mēs uh, droši varam teikt, ka sociālisti atbalstīs visus jūs centienus šo mērķu sasniegšanai. Paldies, ka jūs atbalstījāt eh, Bulgārijas un Rumānijas, atbalstīsiet Bulgārijas un Rumānijas iestāju Schengenā. Tas mums ir ļoti svarīgi vispārīgi. Kipras prezidentūra zināmā mērā ir simboliska. Eiropas politikas centrā būs valsts, kas geogrāfiski iespējams atrodas vis tālākajā perifērijā. Otrakārt, viena no mazākajām dalību valstīm vadīs Eiropas Savienību, kurā dzīvo 500 miljoni iedzīvotāji. Tas parāda, cik unikāli ir mūsu savienība, un to vajadzētu izmantot nākamajos sešos mēnešos, lai parādītu mūsu pilsoņiem, kādi panākumi ir iespējami Eh, ja Eiropas Savienība paplašinās, un šis ir pēdējās paplašināšanās auglis. Bet ir vēl kaut kas svarīgs. Jūs atrodaties ļoti tuvu dien vidusjūras dienvidu piekrastē. Ir nepieciešams atbalstīt šīs piekrastes valstis, viņu centienos attīstīt demokrātiju, ekonomiku, tāpat arī sabiedrību šīs attīstības veiksme ir e, tā kā ķīla mūsu attiecībām ar šīm valstīm. Kipra ir, atvi, ir sadalīta valsts, un tai vajadzētu vienot dalību valstis, veidojot daudzgadīgo budžetu, kuru nedrīkstētu veidot, veidot pēc mazākā kopsaucēja. Un visbeidzot, Kristofies kungs, darīsim visu, ko varam, lai nodrošinātu. Mm, daudz gadu finanšu ietvaru, un es ceru, ka sarunas būs veiksmīgas arī par pirms iestājas fondiem. Paldies! Kukankungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! Man liels prieks šeit redzēt prezidentu Kristofiesu. Esat laipni sveikts mūsu plenāru sēžu zālē. Paldies par to, ka prezentējāt Kipras prezidentūru. Jūs runājat par četrām prioritātēm Ceturtā prioritāte ir Eiropa pasaulē. Eiropa vēloties būt tuvāk savām kaimiņu valstīm. Es gribētu īpaši runāt par austrumu partneru attiecībām un par mūsu kaimiņu valstīm vidusjūras basēnā. Ir gluži loģiski, ka šie reģioni mums ir svarīgi, mm, jo tāda ir mūsu geogrāfiskā pozīcija un tāda ir Kipras geogrāfiskā atrašanās vieta. Es uzskatu, ka Kipras prezidentūra eh, rai vajadzētu turpināt Dānijas prezidentūras uzsāktās prioritātes Eiropas Savienības paplašināšanās jomā. Domāju, ka paplašināšanās process jāturpina. Kiprai vajadzētu īpašu uzmanību pievērst tādiem jautājumiem kā reformas, jo īpaši cīņa pret korupciju un pret nesodāmību ir svarīga. Daudz valsts Balkānu reģionā cieš no šiem, šīm sērgām. Ja šīs problēmas varētu apkarot, tad Eiropa būtu labāka. Un tā ir arī viena no prioritātēm, ko ir noteikusi Kipras prezidentūra. Situācija Balkānu reģionā tieši ietekmē drošības situāciju Eiropā. Sarunas ar Melnkalnu, kas šobrīd ir kandidāta valsts, tāpat arī ar Sērbiju un sarunu uzsākšana ar Bosnijas un Hercegovinas vadošiem politiķiem Visi tie ir pasākumi, kas ir radījuši veselīgus pamatus mūsu tālākai sadarbībai, un tas ir tāds kā tramplīns nākamajam paplašināšanās raundam. Jūs prezidentūrai būtu jāgūdot savus ieguldījumus šajā procesā, jo paplašināšanās apturēšana varētu ļoti negatīvi ietekmēt situāciju Eiropas Savienībā. Novēlu jums veiksmi šo ambiciozo mērķu sasniegšanā. Paldies Kūkan kungam. Nākamais runātājs - Papadopulu kundze. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Savas garās vēstures laikā Kipra bieži vien ir bijusi okupēta sala, taču tā ir pretojusies okupantiem un 1960. gadā beidzot kļuva neatkarīga. 2004. gadā Kīpri iestājās Eiropas Savienībā, 2008. gadā Eirozonā. Šodien Kipra uzņems prezidentūras pienākums. Tā ir maza valsts, tā ir sadalīta valsts, jo tajā ir iebrukuši turki, taču Kipra ir pilnībā gatava stāties pretīm ekonomiskajām problēmām, parādu krīzē, vērtību krīzē. Un mēs esam pārliecināti, ka Kiprai veiksies prezidentūrā un tā varēs pārvarēt dažādās problēmas, jo tās priekšgalā ir tiešām izcils personības un viņi vēlas aizstāvēt e, tādas ekonomiskās izaugsmas vērtības, kas Eiropa varētu izvest no krīzes. Eiro, Kipra ir gatava iesaistīties aktīvā darba kārtībā, prezidentūra ir apņēmības pilna. Mēs gaidām vairāk solidaritātes no Eiropas Savienības, ka tā, tai būtu jāatzīst e Kipras strateģiska atrašanās vieta vidusjūrā. Eiropas Savienībai vajadzētu izdarīt spiedienu uz Turkiem, lai tie pārtrauc okupāciju, lai tie pārtrauc kolonizāciju un cilvēku īpašumu iznāšanu tas noteikti varētu ietekmēt Turcijas iestājas procesu. Kipras pilsoņiem ir tiesības dzīvot vienotā valstī. Paldies! Teokārus kungs nākamais runātājs. To, broidre. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ļoti lepns redzot savas, savu valsti prezidentūras lomā. Man prieks šeit sveikt mans valsts prezidentu Kristofijas kungu. Paldies par šo ārkārtīgi kaismīgo ievadrunu, kurā jūs skaidri definējāt prezidentūras mērķus. Jūs runājāt par to, ka jārunā par daudzgad finanšu schēmu, bet jūs runājat arī par humanitāriem aspektiem, proti par pārtiks palīdzības sniegšanu cilvēkiem, kas cieši badu. badu. Vatsonkungs, iespējams, Kipra ir sadalīta valsts, tā tas arī ir, taču tā nav pusvalsts, kā ir teicis Bajisa kungs. Pat sadalīta valsts šīs valsts sadalījums zināmā mērā saistīts ar koloniālo spēku, ar britu uh, militāro bāzu klātbūtni Kiprā. Tas ir tāds vēsturisks anahronisms. Liela daļa atbildības par patreizējo situāciju un patreizējām problēmām ir jāuzņems Turcijai. Tā ir kolonizējusi mūsu salu. Es esmu ļoti pateicīgs Eiropas parlamenta prezidentam Šulcam, kurš ļoti skaidri un pareizi pieminēja Turcijas pozīciju. Turcijas nostāja šobrīd ir ļoti aizvainojoša pret Kipru. Šulca kungs vairāk kārt to ir atkārtojis un par to runā arī Ankarā. Turcijai ir jāuzņem sava atbildība. Tā ir jābūt pieklājīgai ne tikai pret Kipras prezidentūru, bet arī pret Kipras republiku kopumā, jebkurā laikā. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam arī jābūt uzdevuma augstumos. Mums ir jānolem tūdaļ pat pārtraukt iestājas sarunas ar Turciju, ja Turcija nemainīs savu nostāju. Paldies! Paldies kolēģei! Un tagad kā trešais Kipras pārstāvis Tesakārijas kungs, lūdzu. Kristofijas. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātais Kristo Fieskungs, es no sirds vēlētos jums novēlēt eh, strādāšanu godīgāks, taisnīgāks un konkrētspējīgāks Eiropas vārdā. Es lielā daļā piekrītu tam, kas šeit eh, izskanēja, proti, ka mums ir nepieciešama veselīgāka ekonomika. Tomēr neaizmirsīsim, ka, lai ekonomika būtu veselīga, ir jābūt veselīgiem arī iedzīvotājiem, sabiedrībai. Šobrīd ļoti daudz trūks sociālā līdzsvara, solidaritātes un sociālā atbalsta. Uzskat, ka ir pienācis vēsturisks brīdis, lai jūsu valsts, maza valsts, būsim atklāti Jūsu vadīgā, vadībā, Kristofijas kungs, panākt šīs solidaritātes veicināšanu. Ir svarīgi, lai mēs raudzītos uz šiem jautājumiem no vairākiem redzeslokiem, piemēram, sezonas darbinieku un arī uz citu dalību valsts strādāt nosūtītiem šobrīd ļoti cieš no šīs solidaritātes trūkuma, no globalizācijas. Es tiešām ceru, ka Kipras prezidentūra uzsāks šo darbu un šo likumu sakārdošanu. Paldies, prieksēdētājs, un tagad Kelam kungam vārds lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Man personīgi Kipra ir vēsturiskas un kulturālas, kulturālas eh, sakausē, kulturāla sakausējuma iznākums. Jūs esat bijuši turku, sīriešu, angļu un daudzu citu pakļautībā, un vienlaicīgi kiprieši ir saglabājuši gan savu kultūras identitāti, gan arī saglabājuši savu viesmīlību. Jūs uzsākat vēsturisku prezidentūru, un vēlētos jums atgādināt Barozu kunga teikto, ka mums izdosies tikai tad, ja mēs strādāsim kopā. Nevis eh, pārmetot viens otram kaut ko, bet gan koncentrējoties uz uzdevumu paveikšanu. Viens no jūsu galvenajiem uzdevumiem būs e, izveidot, atkārtot, izveidot uzticēšanos Eiropas Savienības institūcijām. Vēl pavisam nesen Eiropas parlaments tika izslēgts no lēmumu pieņemšanas par Schengenu. Pagājušajā nedēļā padome vienbalsi, vienpusēji pieņēma lēmumu izmainīt būtiskus Eiropas patentu aspektus, tad kā mēs varam runāt par labāku un ciešāku Eiropu, ja institūcijas viena otru ar elkoņiem mēģina pagrūst malā? Otrs jūsu galvenais uzdevums būs pabeigt vienotā tirgus veidošanu. Pavisam drīz vienotajam tirgum būs 20 gadi, jo Tas ir pietiekams vecums, tas ir pilngadības vecums, tam vairs nav nepieciešama krustēva un krustmātes. Vienotais tirgus var dzīvot pats. Es vēlētos uzsvērt, ka Kipras prezidentūrai būs jāveicina gan vienotā tirgus stiprināšana, gan arī tā pabeigšana, izveidojot un tiekot vaļā no visiem vēl eksistējošajiem šķēršiem ir jāveicina arī digitālā vienotā tirgus izmantošana, un tam ir jābūt eh, par pamatu un instrumentu Eiropas ekonomiskajai izaugsmai un konkurētspējai. Un visbeidzot, vēlētos mums visiem atgādināt, ka tas nav normāli, ka ir divas valstis vienā salā, ka kandidāta valstī ir teritorija patreizējās prezidentūras valstī. Es uzskatu, ka tas ir mūsu kopīgais uzdevums izbeigt šo situāciju. Frau kolēģin Flašikov. Paldies, kolēģi, man tagad došu vārdu Flašikovs Benovs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Prezidenta kungs, līdzīgi kā citi kolēģi, arī es gribētu sveikt jūs šeit Eiropas parlamentā un es novēlu jūsu valstī patīkam prezidentūru. Gribētu izmantot šo izdevību, jo es domāju, ka atklātas diskusijas vienmēr ir tas vislabākais veids, lai nodibinātu labas attiecības. Prezidenta kungs, es gribētu jums uzdot jautājumu. Liela daļa no jūsu programmas ir cīņa pret eh, krīzi, un tāpēc es gribētu pajautāt, kā jūsu valsts gatavojas cīnīties pret krīzi, vai jūs gatavojaties likvidēt nodokļu paradīzes, un tāpat gribētu uzdot jautājumu par nodokļu konsolidāciju. Es uzdot šo jautājumu tādēļ, ka jūsu valsts sagaida palīdzību no stabilitātes fonda, un mūsu valstīm būs jādod savu piekrišanu. Tā kā es nāku no valsts, kur vidējā alga ir mazāk par 800 eiro, man būs jāpaskaidro saviem iedzīvotājiem, kāpēc mums ir jāatbalsta šādas palīdzības sniegšanu, un vai jūsu valsts ir gatava informēt Slovākiju, par uh, Slovākijas kompānijām, kas atrodas jūsu valstī. Paldies! Un tagad Bēgas kungam vārds. Paldies! Prezident Kristofies, es vēlos novēlēt Kipras prezidentūrai veiksmīgu darbu Eiropas Savienības priekšgalā un tāpat arī veiksmi pašai Kiprai. Ļoti bieži mazāks valstis ir uh, godīdāk, godīgāk vidutāji šajā lielajā Eiropas Savienībā un vairākas lietas atbalstīt Eiropas parlamentu. Uh, Un tāpēc es gribētu teikt, ka pirmā sarunas ar ministru Mavro Janis kungu un viņa darbiniekiem par daudzgad finanšu schēmu bija ļoti daudzsološas. Es apsveicu Kipras prezidentūras pirmdien izdoto dokumentu, kur ir runa par ciešo sadarbību ar parlamentu, izstrādājot eh, daudzgad finanšu schēmu, stingri ievērojot parlamenta tiesības, kas izriet no Lisabonas līguma. Uh, To mēs ļoti lielā mērā vēlamies apsveikt. Es vēlreiz gribētu norādīt uz to, ka mums šajās debatēs īpašās komitejas ziņojums joprojām ir pamata pamats. Mums ir eh, labāk jāizmanto līdzekļi, efektīvāk jārīkojas. Eiropas 2020 stratēģijas ietvaros mums ir vajadzīgi pašu līdzekļi, lai mēs varētu beidzot arī šajā punktā uh, izpildīt Lisabonas līguma nosacījumus. Mēs pastāvam uz budžeta nedalāmību un mēs iestājāmies par uh, intensīvām sadarba, sarunām, kas šo vārdu būtu pelnījušas. Tad pirms daudz, kad finanšu schēmas izstrādes, jo mēs vēlamies, lai mēs varētu balsot par rezultātu, nevis uh, ja mums ir jābalso par kaut ko tādu, kur gada beigās mēs uh, skaidru un gaišu redzam, ka mēs to nevaram atbalstīt. Paldies! Paldies Bērgas kungam, un tagad Estrēlas kundzei vārds lūdzu. Obrigada, Sr. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Prezidenta Kristofies, es jums vēlu veiksmi prezidentūras laikā. Es domāju, ka veiksmi jums būs vajadzīga. Gribētu runāt par dzem, pēcdzemdību atvaļinājumu direktīvu, ko parlaments pieņēma 2010. gadā parlamenta pieprasītā elastība padomē netiek ņemta vērā. Padome nav atbildējusi uz mūsu prasījumu, un padome arī nevēlas iesaistīties kaut vai neformālā dialogā. Mēs vēlamies, lai būtu kaut kāda veida līdzsvarots risinājums, kas nāk par labu ģimenēm. Padome aizbildinās ar krīzi, un arī tie, kas uh, uzskata, ka ģimene, ģimenes lietas un pēcdzemdību atvaļinājums nav nekas svarīgs, aizbildinās ar krīzi. Nauda vienmēr atrodas banku glābšanai, bet ne cilvēkiem. Demogrāfiskā krīze ir tikpat svarīga kā ekonomiskā krīze. Eiropas iedzīvotāji noveco. Tas ir milzīgs izaicinājums mūsu sociālās drošības sistēmām Kīpras prezidentūra cerams varēs šo jautājumu izvest no strupceļa. Mēs ceram, ka padoms sniegs parlamentam atbildu uz šiem jautājumiem. Paldies! Paldies kolēģim, kolēģei, un tagad dod vārdu Garika Palēdo kungam, lūdzu. Muchas gracias, eh, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Prezidenta kungs jūsu politiskās grupas biedrs, kas diemžēl tagad no mums ir aizgājis, savulaik bija uh, viens no cilvēkiem, kurš nodarbojas ar budžeta jautājumiem Eiropas parlamentā. Mēs par daudzām lietām mūsu viedokļi bija ļoti atšķirīgi, taču mēs bijām viensprāts jautājumā par kohēzijas fondu, kas ir kā ekonomikas attīstības motors. Struktūra fondiem ir 500 miljārdi eiro atvēlēti. Tas ir iesaistīts tā sauktajā ekonomiskās izaugsmas paktā, kā būtiska svira. Taču, kolēģi, mums jārunā ir par struktūra fondiem. Arī tie ir nepieciešami, lai virzītu Eiropu uz priekšu. Šobrīd kopienas budžetā nav pietiekami daudz līdzekļu, lai varētu izveidot pieklājīgus struktūra fondus un finansētu programmas. 2011. gada novembrī mēs eh, budžeta samierināšanās sarunā par šo tēmu nepanācām vienošanos. Ja runājam par 2013. gada budžetu, tad šeit lietas ir vēl ļaunākas. Eiropas komisija pārēdz, ka tika izaugsme būs tikai 2,9%. Viņi saka, ka maz budžets būšot skaists, taču mēs gribētu zināt, kā jūs prezidentūra skatās šiem jautājumiem. Mēs ceram, ka jūs prezidentūra šīs divas pretējās puses un pretējos viedokļus tomēr samierinās. Kā jūs apkarosiet tās dalībvalstis, kas vēlas maz budžetu? Paldies, vai jūs pieņemsiet jautājumu? Kāds, eh, kārta no Paula Rībika, vai jūs pieņemsiet zilās kārtas procedūru? procedūru. Lūdzu, Rībīgkungs. Es gribētu pateikties kā Rīgas kungam, jo tieši tas jautājums, kāda, kāda būs situācija ar Eiropas Savienības budžetu, tas mums liekas īpaši būtisks. Garīgs kungs, vai jūs domājat, ka budžeti, kas eh, dalību valstīs katru gadu tiek palielināti un eh, tikai dažās samazināti, uh, ka šis vidējais palielinājums Eiropas Savienībā varētu būt arī Eiropas Savienības mērķis. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Garīga Boledo kungs. Jā, Rībed kungs, jūs zināt, ka tieši tāpat kā es, ka padomas nostāja jautājumā par budžetu uh, projektu 2013. gadam. Uh, nesaskan ar parlamenta viedokli. Un eh, bez pietiekamas eh, maksājuma kompetences nebūs iespējams eh, īstenot padomes saistības izaugsmes pakets ietvaros. Tādēļ es domāju, ka Kipras prezidentūrā ir jābūt īpaši nozīmīgiem ne tikai uh, finanšu plānojas, bet arī līdzekļu paredzēšanu 2012. gadam. Bez šī budžeta apstiprināšanas nebūs izaugsmes pakta. Tad atbildība prezidentūrai e, ir tā, ka tā to īstenos. Dāmas un kungi, es, mēs pāriesim tagad par brīvā mikrofona procedūras. Bet man jāsaka, ka ir vairāk nekā desmit runātāji pieteikušies. Un es, diemžēl, laika trūkuma dēļ nevarēšu visiem dot vārdu. Jo mums ir arī vēl viens cits darba kārtības punkts, kas ir vēl pirms balsošanas. Es lūgtu jūs e, saprast, es atvedu sapratni. Pirmais runātājs eh, Komacakus kungs. Paldies priekšēdētāji. Priekšēdētāji, cienījamie kolēģi. Prezidentūra padomē, tas ir eh, vēsturiski, politiski un simboliski ļoti būtisks punkts. Īstenot prezidentūru ir ļoti būtiski, ir tīpaši tagad krīzes laikos vispārīgas krīzes un ekonomikas krīzes laikos. Tas ir liels izaicinājums. Eiropai jābūt vienotai, solidārai un jāatrod savs ceļš. Ir jāatrod atkal ceļš pie sevis, jāveido uzticība Eiropas pilsoņu vidū. Tas ir augsts mērķis, un Kipras prezidentūra sniegs tajā ieguldījumu. Protams, ka mūsu priekšā ir liela izaicinājumi. Eiropas institūcijas tiek apšaubītas, arī pamatvērtības. Kandidāta valsts tās apšauba. Tas ir ļoti sarežģīti. Priekšētātā kungs. Šo valsti var atstāt eh, Eiropas izolācijā, jo tāpat to ir izvēlējusies. Sandarkungs, paldies. Es, uh... Kipras prezidentūrai noteikti būs grūts darbs ar eh, daudzgadu finanšu schēmu. Es gribētu vienai problēmai pievērst eh, uzmanību, kur no dalību. Eh, jauno dalībvalstu puses ir īpaši uh, svarīgs, proti kohezijas fondu samazināšanas problēma. Konkrēta problēma, kas attiec uz manu uh, dzimto Ungāriju, Ungārijā 20 līdz 30 procenti e, e, pa 20 līdz 30 procentiem tiktu mazināt kohēzijas fondu, tādēļ būtu svarīgi, ka kohēzijas, e, ka Kipras prezentūra bez augšējās robežas noteikti arī apakšēju robežu. Dānijas prezentūra ir spērls jau soli šajā virzienā, tā es aicinu Kipras prezentūra novest līdz galam <clears throat> to, ko. E, Dānijas prezidentūra ir uzsākusi, bet nav novedus līdz galam. Proti, <clears throat> ir jāpauž paziņojums, ka Ungārija nedrīkst zaudēt 20 līdz 30% kohēzijas fonda līdzekļus. Paldies! Eh, un tagad manā sarakstā, eh, runātā sarakstā ir Ivo Vaidls. Paldies, priekšsēdē. Eh, sirsnīgi sveicu jūs ar uzstāšanos un Eh, ar jūsu gudrību, kur jūs parādījāt, eh, sacīdams, ka jūs variet mums piedāvāt risinājums krīzes pārvēršanā, un tiešām no Kipras laikam mēs varam daudz sagaidīt, eh, īpaši runājot uz tuvu austrumu krīzi, jūs esat tuvu šim reģionam, jūs to labāk saprotiet nekā mēs. Kipra ir veiksmīgi diplomāti, mans kolēģis Kasulīdis arī bijis ļoti aktīvs šajā reģionā un šodien diezgan asrēģēja uz mūsu e, grupas priekšsēža Watsona runu. Priekšsēža apliecinu jums, ka mēs nevaram atbalstīt Turcijas e, nostāju pret Kipras prezidentūru, bet arī Turcija pret mums varbūt izrādīt lielāku sapratni, ja mēs viņiem izrādītu lielāku sapratni. Varbūt kā maza valsts jūs variet darīt eh, kaut ko arī tādas mazas valsts kā Maķedonijas interesēs. <clears throat> Vandālin kungs nākamais. Eh, priekšsēdi. Eh, Kipra Uh, uztur pie dzīvības apusturi Pāvila un Bārnabas uh, sim, uh, tradīcijas, tādēļ tā bauda mūsu simpātijas, taču Turcijas okupācija, uh, kas skar uh, lielu uh, salas daļu, uh, liek mums just līdz. Taču jūs, priekšsēžkungs, esat Maskavā studējis, tas nedrīkst novest pie tā, ka jūs no Puķinkunga būtu uh, atkarīgs. Viņš, eh, jūs dodiet viņiem eh, vienu roku un eh, mazo pirkstiņu, un pirms jūs atapsties, viņš jau būs paņēmis visu jūsu roku. Ir <clears throat> jāraugās uz Dienvidu Eiropu, jāsvērt lietas kārtībā, taču ir arī jājautā, kāda ir bijusi Kipras ietekme uz uh, valsts ietekmi uz bankām. Kā tas var būt, ka Kiprā bankās ir iekūšās tādās grūtībās? Vai tiešām tikai dēļ ciešām saiknēm ar Grieķiju? Diez vai. Taču vēlu jūs prezidentūrai visu to labāko un svētību. Rosīkungs tālāk. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāj. Kipra ir dādzis Eiropas sānā tīri komerciālu interešu dēļ e, Eiropa nav pieprasījusi, lai e, Turki izvāktos no Ziemeļa Kipras un šī okupācija e, neļauj cilvēkiem brīvi dzīvot, tā maksāt dzīvības, e, tā e, salas e, ziemeļdaļā pat mēs, e, katoju, mēs nedrīkst noturēt. Es ceru, ka e, Kipras prezidentūra spēs spērt soļus pret uh, okupantiem, aizstāvēt savus pilsoņus, uh, ne tikai dažus ekonomiskos potentātus, kam ir komerciāli interesētība ar Turciju. Uh, jūs, prezidentkungs, vēlu, lai jūs, jums izdotos kaut ko darīt savas tautas vārdā, kas ir pelnījis būt brīvu. Brons. Andrew Brons, paldies priekšsādātāji. Nu, es nedomāju, ka ar to šo visu pietiks, eh, ko jūs teicāt, lai visu nodrošinātu. Dienvidu Eiropā mēs zinām, ka liela problēma ir ar eiro. Eh, šī, šo vērtību neizdodas saglabāt un drīzāk balsts vajadzētu glābt no eiro. Šobrīd tiek slēgt līguma ar augošajām uh, tautsēmniecībām un tā, tā visa rezultātā Eiropas da, strādnieku paliek bez darba. Ir arī demokrātiskās pārmaiņas, sabiedrība noveco un uz tām, nenot, un uz tām mēs nereaģējam, bet ir vajadzīgs uz to, to rēģēt. Uh, Un viena no iespējām reakcijām varētu būt lūk šāda. Uz priekšu, uz nākotni vērsta imigrācijas politika, labāk trešo eh, valstu valsts piedarīgo mm, integrācija un tā tālāk. Un tāpēc treš, jauna trešā valsts būs tā, kas aizstās beigu beigās bērnu šeit Eiropā. Bet tas jau nebūs nemaz tik vienkārši. Viņi visu šo trešo pasauli paņems sev līdzi un beigu beigās visa Eiropa kļūs par tādu trešo pasauli. Jo mums gal galā ir jāatbalsta nevis produktus, mums jāatbalsta eh, cilvēkus. Eh, gal, tas viss ir kultūras produkts. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Kozlovska kungs lūdzu. Dziękuję panie przewodniczący. Paldies, priekšsādātāji. Kipra šobrīd nāk pie prezidentūras grožiem, kad runājam Eiropā ar tik ļoti daudz problēmām. Uh, un šobrīd vēlamies ar panākumiem noslēgt sarunas par ilgadu finanšu plānu. Piekrīt jūs viedoklim, ka mūsu mērķim būtu jābūt pieņemt efektīvu, liederīgu budžetu, taisnīgu budžetu, kas atbalsta izaugsmu un nodarbinātību, ir īpaši nodarbinātību jauniešu vidū. Un, lai to panāktu, mums nepieciešams garantēt atbilstīgu finansējumu, īpaši tām politikām, kur mērķis ir veicināt konkurētspēju un izaugsmi. Tāpat arī kohēzijas politika jāatbalsta un novatorisms. kā pārstāvs vienu no jūras, no, vien, no, vienu no vienu no jūras reģioniem Polijā, es tāpat arī vēlētos, lai tiktu dots jauns grūdienis jūras politikai un kuģniecības politikai kopumā. Vēl jums visu to labāko prezidentūras laikā. Paldies tālāk, Petrauski kungs. Lielas paldies, priekšsādātāji. Eiropa, Kipras. Uh, Kip, Kipras prezidentūra ilgs sešus mēnešus, bet visi Eiropas pilsoņi ir nobežījušies par šo ļoti bīstamo finanšu krīzi, kuras eh, tā ļaunākā daļa acīm redzami, at, tai vajadzētu būt jau mums aiz muguras, bet redzam, ka realitāte pierāda pretējo. Līdzīgi kā visas citas prezidentūras, arī Kipra savas, eh, savas eh, prezidentūras mēķus šķiet, eh, tai nāksies atstāt otrā plānā, jo būs finanšu krīze priekšplānā. Vēlamies, lai Kipras prezidentūra mūs apliecina, ka Kipras banku pro problēmas neietekmēs Kipras prezidentūras darbu. Bet tas, protams, varētu radīt problēmas vienotības rašanai finanšu plāna kontekstā. Es domāju, ka varas iestādēm bija taisnība nacionālās prioritātes iekļaut darba kārtībā, respektīvi kuģniecības politika un kuģniecības drošības jautājums. Uh, Mēs to saprotam un to respektējam, jo Eiropā gal galā mums ir 27 dalība valsts un tām visām ir viens kopīgs liktenis. Un galu galā, ja šis kuģis, lielais kuģis apgāž, tad dažas no tām varētu arī noslīgt. Un tāpēc domāju, ka stabilitātei vajadzētu būt Kipras prezidentūras pašos pamatos. Vēl viens pēdējais runātājs, Gaismičās. Paldies priekšādātāji. Vakar Brāsākungs mums pastāstīja ka banku pārkapitalizēšana Lielbritānijā maksāja 2,9 miljārdi, jeb 4,9% no IKP. Savukārt aktīvu e, glābšanas programma maksāja vēl vairāk. Tāpat e, simtiem e, miljardu maksāja banku garantiju izsniegšanu, un tas savukārt norāda, ka mēs visi esam vienā laivā ne tikai Eirozona, bet arī visas valstis ārpus tās, un tāpēc mums visiem jāsadodas rokās un jāatbalsta vienam otru. Un es ceru, ka Kipras prezidentūra darīs tieši to. Tā līdz šim tik maz valsts nav bijusi pie prezidentūras grožiem, bet mēs ceram, ka mēs eh, tomēr varēsim kopīgiem spēkiem darboties pret šo starpvaldību sistēmu. Atcerēsimies, ka pavisam nesen bija otrais pasaules karš, pavisam nesen krita Berlīnas siela, eh, Berlīnas siena. Un domāju, ka mums vajadzētu šo laiku padarīt par tādu zeltā ēru Eiropas Savienībā, un tāpēc jācīnās pret šiem starpvaldību lēmumiem. Mičel kungs, vai jūs pieņemat zilās kartas jautājumus no Vikijas Fordas? Paldies, priekšsādātāji. Esmu pārliecināta, ka jūs man piekritīsiet, ka ļoti svarīgi, lai komisija nāk klāt ar skaidriem paziņojumiem šim parlamentam. Un vakar Brauzokungs nāca klāt ar paziņojumiem par 64 miljardiem mārciņu, ko savulaik sociālistu valdība iemaksāja bankās un kas nāca no nodokļu maksātāju kabatām. 30 miljardi no tiem puse bija paredzēta, lai glābtu īrijas un Nīderlandes bankas, un tie nāca no Britu nodokļu maksātāju kabatām. Un Lielbritānija gan grasās parakstīt kopējos uh, starptautiskos banku nolīgumus, bet šķiet, ka. Um, uh, vēl vairāk nav iespējams darīt, un Lielbritānija tāpēc e, šķiet e, vēl vairāk apzaks nodokļu maksātājs nodalot vairumu tirni, lielās bankas no mazajām privātajām bankām. Es domāju, ka banku prezidentūrai jābūt pašai pirmai prioritātei nāk gaidāmajā prezidentūrā. Mičelkungs, priekšsādātājs piekrīt, ka tas ir nepieciešams Un esmu pārliecināts, ka runātāji atcerēsies arī to, ka šī mazā īrija, mazā valsts vairāk saņem imports no Lielbritānijas nekā tā eksportē uz Latviju, Ameriku un Japānu kopā. Un tas viss kopā liecina to, ka vis, mēs visi viens otram esam uh, vajadzīgi un mēs esam uh, visi kopējā komandā. Tagad mēs beidzam brīvā mikrofonu procedūru un nonāksim pie noslēguma uzrunām. Pirmām kārtām izteiksies komisija, pēc tam padom un vispirms tāpēc Šefkočkungam vārds. Paldies priekšādātāji! Godātais priekšsēdētāja Kristofijas kungs. Es domāju, ka šīs debats ļoti skaidri un gaiši parādīja, ka jūsu prezentētā programma ir ļoti ambicioza un tiek vērtēta atzinīgi. Tāpat arī tas parādīja, ka jūsu prezidentūra sastapsies ar ļoti būtiskiem problēmu jautājumiem, ar izaicinājumiem gan politiskā, gan ekonomikas ziņā. Debats tāpat arī liecina par to, ka galvenās prioritātes būs daudzgada finanšu plāns un sarunas par to, tāpat arī darba pie krīze apkarojošiem pasākumiem pasākumiem, izaugsmu veicinošiem pasākumiem, nodarbinātību veicinošiem pasākumiem, ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanas pasākumiem, darbs pie gaidāmās banku savienības un visbeidzot arī vienotā tirgus veicināšana un stimulēšana. Tāpēc ļaujiet man noslēgumā izteikt pāris piezīmes par galvenajām prioritām, bet īpaši runājot par daudzgadu finanšu plānu. Es domāju, ka pat pēc tam, kad uzklausījām visas debatas, es vēl gribētu atgādināt visiem, ka šeit nerunājam par budžetu, kas attiecas uz Briselu vai Strasbūru. Nē, tas ir budžets, kas nodrošina pievienoto vērtību visiem Eiropas pilsoņiem, visiem reģioniem, visām kopienām. Un viedi tērējot šo naudu, mēs pilnīgi noteikti labi ietekmēsim visu ekonomiku. Nu, piemēram, redzam, ka daudzgad finanšu plāns katru gadu Eh, nodrošina to, ka reģioniem un valstīm notiek, eh, reģionu valsts saņem papildus līdzekļus eh, plānu noslēgumā. Un visi šie līdzekļi nāk no Eiropas Savienības, un daudz kas no tā, kas tiek paveikts Eiropas līmenī, to nav iespējams paveikt nacionālā līmenī. Un tāpēc mēs uzskatām, ka labākās investīcijas, ko Eiropas Savienība var veikt, lai veicinātu viedu izaugsmu un ilgspējīgu nodarbinātību, ir tieši šādā veidā gudri tērēt šo budžetu. Tāpat laikā nevaram apstiprināt budžetu, kas neļauj Eiropas Savienībai un komisijai izpildīt savas juridiskās saistības un pienākumus. Un, e, nu, piemēram, apmaksāt veiksmīgi iztenojušos kohēzijas projektus, kas taču ir tik ārkārtīgi nozīmīgi šajās grūtās krīzes laikos, kad runājam par Eiropas 27 dalību valsts nozīmu, un tur tūlīt jau mēs būsim 28 dalību valsts, mēs nevaram atteikties no priekšlikumiem, kas. Uh, Eh, kas, piem, kas eh, ir kohēzijas jomā un samazināt līdzekļus šīm jomām. Pat tajā gadījumā, kad ejam cauri politiskām grūtībām, es domāju, ka pašreizējā krīze parāda, ka mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, ir vajadzīga daudz dziļāka ekonomiskā un monetārā savienība mums ir vajadzīgs, tāpēc kāds amnožiem lauz šo ceļu uz, tālāku, uz tālākiem mērķiem. Komisija vēlas turpināt darbu pie Banku Savienības veidošanas, tas šķiet ir vissteidzamākais un spiedošākais jautājums. Ceramies to, ceram to īsā laikā arī uh, izstrādāt, izstrādāt dokumentus un attiecīgi veid, slēgt līgumus. Tas ir vajadzīgs, lai mēs atmot, at, atjaunot uzticēšanos pilsoņu acīs Eiropai. Un tas ir vajadzīgs arī neskatoties uz to, ka kapitāla prasību e, jomā banku kontekstā, par ko tik daudz spriež šodien, un neskatoties uz jaunajām banku regulējumu, Eiropas Savienība bija tā, kas darīja visvairāk salīdzinot ar pārējiem G20 dalību valstīm vienotā tirgus jautājumu mums vēl daudz jāstrādā. Ir jāatcer šīs irniecības darba, barjeras, tādā veidā radīsim daudz jaunas darba vietas un palielināsim arī IKP. Mums jārīkojas strauji un ar apņēmību un pārliecību. Tāpēc ceram, ka Kipras prezidentūra palīdzēs mums sasniegt uh, vienošanās uh, Eh, gan par valsts iepirkumu jomu, gan par profesionālo kvalifikāciju jomu, kā arī citiem svarīgiem jautājumiem, kas palīdzēs veicināt eh, vienoto tirgu un kas identificēti kā svarīgi šim darba gadam. Turklāt gribēju arī teikt, ka jūs kopējā pie, pieejā par daudzgad finanšu plānu sarunām un vienotā tirgus tiesību aktiem, kā arī runājot par monetārās savienības padziļināšanu. Jūs teicāt, ka jā, jāliek uzsvers uz kopienas metodu un kopienas principiem, un tas būšot jūsu vadlīniju prezidentūras laikā. To augstu vērtējam. To tiešām augstu vērtējam no pus, mūsu puses, un es domāju, ka klausoties deputātos tādos kā Mičelkungs un citos, mēs, jūs redzat, ka tieši tas ir tas, ko mēs visi vēlamies, jo vēlamies gūt panākums visi kopā. E, Priekšādātāja kungs ļoti daudz runātāji jau tā, jau augstu vērtēja to, cik ļoti e, daudz jūs gatavojāties šai prezidentūrai, kāda apņēmība izrādījāt gūt panākumus. Komisija arī jums var apliecināt, ka darīs visu iespējamo, lai palīdzētu jums gūt sekmes visos šajos pasākumos, jo gal galā tieši tās būs vislabākās ziņas un vēstis, ko varēsim nodot pilsoņiem, respektīvi jūsu veiksmīgi darba rezultāti. Un vēlam jums visu to labāko turpmākajā. Paldies! Komisijas priekšsēdētāja vietnieku kungs izniegt paldies par jūsu izklāstu. Tagad došu vārdu eh, padomes prezidentam eh, Kristofijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, es gribētu vispirms izniegt pateikties politisko grupu priekšsēdētājiem par uh, viņu draudzīgajiem atbalsta vārdiem Kipras prezidentūrai un uh, mūsu valsts sagatavošanās procesu lai īstenotu padomus prezidentūras darbu. Mums tas ir ļoti svarīgi, un tas mums sniedz drosmi. Un tieši tādēļ tas ir svarīgi, jo mēs pārstāvam mazu valsti. Un mēs vēlamies kalpot Eiropas Savienības kopējiem mērķiem bez jebkāda nacionāla uh, iezīmējumu. Mēs negribam iztenot savas intereses. Mēs esam uh, maza valsts, mēs esam arī jauna Eiropas Savienības dalība valsts, un daži no runātājiem jau pareizi teica, ka uh, kiprieši ir ļoti viesmīlīgi. Un mēs esam cilvēki, kas vēlas strādāt gan mūsu valstī, gan arī Eiropas Savienībā kopumā. Protams, pastāv arī ļoti lielas problēmas, pārpratumi, un tā nav nekāda nejaušība, jo To visu ir izraisījuši lielas problēmas, ir īpaši ekonomiskas un sociālas problēmas, gan Eiropas Savienībā kopumā, gan arī atsevišķās valstīs. Kā mēs par to varam cīnīties? Mums tas ir jādara kopā, mums ir jāsadarbojas ļoti cieši kā Eiropas Savienības institūcijām. Un tas, ko es teicu savā ievadrunā, tie nav tikai vārdi. bez eh, sapratnes, bez eh, kontakta dienu dienā starp institūcijiem mums neizdosies neko panākt. Mēs turpināsim diskusijas un eh, pārbīdīsim atbildību viens pie otra. Daži teiks, kā padomu ir atbildība, cita kā teiks, ka komisija, un cita kā teiks, ka parlaments nedara tā, kā vajag. Un tādā gadījumā mēs nenonāksim ne pie kāda rezultāta. Eiropas Savienības ir kompromisa savienība, vai nu mēs tā vēlamies vai nē, jo mēs pārstāvam dažādas valstis un dažreiz arī dažādas intereses. Mēs vēlamies strādāt objektīvi kā starpnieki, vēlamies būt eh, vidū un panākt kompromisu starp viedokļiem, nostājām arī politiskām nostājām. Mēs vēlamies sasniegt arī jaunus mērķus. Mēs vēlamies sasaistīt budžeta disciplīnu ar izaugsmu un sociālo kohēziju. Manuprāt, tas ir kaut kas jauns. Mēs patiešām to vēlamies mēģināt panākt. Jo citā tās metodas, kas esam izmantojuši līdz šim, mūs arvien vairāk novedīs krīzē. Iedzīvotāji ļoti daudz, kas, ko gaida no Eiropas Savienības. Kipras tauta vienbalsīgi nobalsoja par to, ka mūsu valsts iestājas Eiropas Savienībā. Toreiz viss ļoti priecājās un svinēja iestāšanās procesu, un patiešām prieks bija ļoti liels, ka Kipra kļūst par Eiropas Savienības locekli. Tik saskatīt labāk nākotne, un tagad ir tā, ka vienkārši cilvēki vairs neredz šo labāko nākotni. Mēs nevēlamies iztenot komunistisku politiku, To gribēju vēl īpaši pieminēt. Tas tika pieminēts, jā, viņš ir komunistu prezidents. Jā, tā tas ir, un es arī esmu lepns par to. Es nāku no pārtiņas, kas jau 90 gadus strādā Kipras labā. Mēs strādājam demokrātijai. Mēs esam cīnījušies pret fašismu, ir bijuši daudz upuri. Mēs esam cīnījušies par demokrātiju arī puča laikā. Esam cīnījušies ar mierīgiem līdzekļiem par atbrīvošanu, pret kolonizāciju. Mēs esam radījuši darba cilvēkiem labākus dzīves apstākļus. Tas ir tas, ko pārstāv mana partija. Neatkarīgi no tā, kas notiek citās valstīs. Es uh, savas partijas, atkal partijas vārdā un arī Kipras vārdā varu runāt kā cilvēks, kurš cīnās pār demokrātiju. Piecus gadus, kuru, kurus vadu savu valsti, manuprāt, to arī parāda. Kā Saulīdus kungs izteicās, un Mavra Nikolas un Hiroharis kundze, viņiem varbūt ir tāda sajūta, ka demokrātiskās tiesības Kiprā tiek samazinātas šīs prezidentūras laikā. Varbūt, ka kolēģiem ir tāds sajūta, ka septiņos gados, kad eh, Kristofijas bija parlamenta priekšsēdētājs, vai tad kādas tiesības ir bijušas ierobežotas? Nē, tieši otrādi. Demokrātija darbojas eh, lieliski, un mēs ar to lepojamies. Tas nozīmē, ka jums nevajadzētu pat uztraukties, kā tagad eh, komunists šeit Eiropas Savienībā radīs kādu skādi. Nē, komunists cīnīsies par labāku nākotni ar vairāk sociālo taisnīgumu. Tas ir tas, ko es vēlos teikt, par to es cīnīšos, protams, kā institucionālajos ietvaros Eiropas Savienībā. Ne, negrasos uzsākt nekādu revolūciju, tā kā varētu nebīties. Tagad par Kipru un Kipras jautājumu. Vatsānu kungs, mēs jau gadiem ilgi runājām par Kipras jautājumu. Jūs arī esat kontaktgrupas loceklis ar Kipras pārstāvjiem. Jums uh, nav jāgriež pie manis un nav mani jāicina veikt sarunas ar Kipru. Jums ir jāgriežas pie Turcijas, vecākungs. Un uh, pasakiet viņiem, runājiet ar Kristofijas kungu. Viņi nevēlas runāt ar Kristofijas kungu. Tāda ir problēma ar Turciju. Tam ir arī principiāli iemesli. Par Erdogānu kungu. Es viņiem saku, ministru prezidenta kungs, viņiem saku, nu, lūdzu, pieņemiet mani, lai mēs varētu runāt viens ar otru, jo man, piemēram, ir vīzija, un es labprāt jums to izstāstītu. Tur ir runa par uh, grieķu kipriešiem, par turku kipriešiem, un arī Turcija tas būtu pozitīvi, ja šī vīzija tiktu īstenota. Uh, Es nevēlos eh, radīt nekādas naidīgas eh, izjūtas pret Turciju vai Turcijas tautu. Nē, tieši otrādi, es kopā ar turkiem, ar vienkāršiem cilvēkiem vēlos eh, cīnīties, lai viņi varētu īstenot savas demokrātiskās tiesības arī šodien Turcijā. Runa ir arī par modernizāciju. Pastāv arī pavisam citas problēmas. Tur tiek pārkāptas cilvēktiesības turkiem, kurdiem un arī citu tautu pārstāvjiem Turcijā. Turcija ir uh, valsts, kas okupē teritorijas. Un Eiropas Savienībai, manuprāt, principa dēļ to vajadzētu nosodīt. Visas Eiropas Savienības aktivitātes, kas uh, samazina Kipras uh, nozīmi. Kad Kipra bija valsts, vēl nebija Eiropas Savienības dalība valsts. Kipra ir visu starptautisko organizāciju locekli, ANO locekli Un tādā veidā, kā Turcija rīkojas, mēs to nevaram pieņemt. Es esmu pilnīgi gatavs savas. Eh, es kā prezidents piecu gadu laikā mēs eh, visu laiku esam mēģinājuši un centušies veidot dialogu, atrast risinājumu Kipras jautājumā. Rezultātā ir eh, tā, ka tad, kad es vēlējos kļūt par prezidentu, es paziņoju sekojošo ļoti skaidriem vārdiem pirmais iemesls, varbūt arī vienīgais iemesls tam, kā es pieteicos uh, kā prezidenta kandidāts, bija šāds, proti es vēlējos uh, ļoti daudz darīt, lai uzlabotu laba attiecības ar uh, turku kipriešiem, un es vēlos darīt visu, lai mūsu dzimtene tiktu atkal apvienota. Esmu par mierīgu sadzīvošanu lai turki un grieķi dzīvotu Kiprā kā brāļi un māsas. Kipra pieder viņiem, vai nu viņi būtu turku vai grieķu kiprieši. Arī citas tautas, armēņi un citas tautas dzīvo Kiprā. Mēs esam multikulturāla valsts. Gan es kā komunistu partijas pārstāvs, gan starptautiskā uh, sakarā vēlos teikt, ka mums uh, vajadzētu kopā darīt visu, lai panāktu labklājību Kiprā. Un eh, arī visur, vienalga, kur gan Britiem, gan, gan, gan Grieķiem, gan Grieķiem, visiem ir jābūt brīviem. Ja tas tiks panākts, tad eh, mēs varēsim veidot pozitīvas attiecības ar Turciju, ar Lielbritāniju, protams, arī ar Grieķiju tās būs ļoti labas, īpaši labas attiecības, un es to solu Kipras tautai. Es vēlos, lai es šeit parlamentā jūs priekšā varu vēlreiz apliecināt to, ka esmu darījis visu, kas ir bijis manos spēkos lai uzlabotu attiecības, bet nav no Turcijas bijusi nekāda atbilde. Viņi vēlas īstenot ekspansijas politiku attiecībā pret Kipru. Tie ir viņu teicieni, man diemžēl tas ir jāsaka, tā ir realitāte. Es arī turpmāk centīšos, eh, cik ilgi būšu prezidenta amatā, un arī pēc eh, prezidenta amata es vairāk nekandidēšu prezidenta amatam, bet līdz pēdējiem brīdiem es eh, ar visiem spēkiem cīnīšos par mūsu dzimtenes atkal apvienošanos. Tas nozīmē arī, ka tautām būs jāapvienojas. Tas ir svarīgi arī Eiropas tautām. Tā kā tas ir ļoti tāds sarežģīts jautājums. Mēs mēģināsim cik vien iespējams uh, risināt kompromisu, mēģināt atrast kompromisu. Tagad par uh, finanšu jautājumu. Mums ir vajadzīga izaugsme, bet arī sociālā kohēzija. Brīvais tirgus tā ir viena lieta, bet uh, tirgi nevar rīkoties tikai paši savā režijā. Uh, Tā nevar būt vienīgā vara. Mums ir jāvar uh, iejaukties, mums ir jāvar noteikt lietas arī valdībām, tas ir jāvar darīt. Valdības ir vēlētas. Nevar būt tā, ka uh, tirgus nosaka visu. Ir jāvalda valdībām, jo tās tautas demokrātiski ievēlējušas. Es apsolu, ka visi jautājumi, kurus jūs e, pieminējāt, es šos visus jautājumus uh, esmu pierakstījis. Uz visu tagad nevarēšu atbildēt, tur bija arī ļoti daudz svarīgi priekšlikumi, komentāri. Mēs runāsim par visu. Mēs strādāsim kopā ar eh, priekšsēdētāju Šulca kungu, ar Eiros parlamentu, mēs strādāsim kopā ar Barozo kungu, mēģināsim risināt risinājumus, risinājumus, kas būs labāki. Kopīgajai pieejai problēmu risinājumam Eiropā. Sirsnieks paldies jums par uzmanību. Sirsnieks paldies par jūsu izteikumiem. Mēs uh, visu ņemsim pie sirds un darīsim visu labāko. Paldies! Jā, prezident. Priekšsēž kungs, prezident kungs. Eh, paldies! Un vēlam veiksim viss eh, jums pildot pienākums Eiropas eh, vārdā un ceram uz